Jā. Dāmas un kungi, jūs uh, sveicu sirsnīgi visus mūsu šodienas sēdē. Mums vajadzētu laicīgi sākt darbu, jo mums ir ļoti daudz punktu darba kārtībā. Tātad uh, jāsāk darbs, lai varam to visu izskatīt. Wenn Sie einverstanden sind, ich empfehle Ja jūs piekrītat, un es aicinu jūs piekrist, tad eh, kā priekšsādātāja paziņojums sniegšu jums tikai vienu paziņojumu, proti šodien mums ir tik daudz darba kārtības punktu, ka tos varēsim izskatīt tikai tad, ja viss izteiksies īsi. Un ātri skatīsim šos punktus. Pirmais darba kārtības punkts, trešais punkts. Eiropas satelītu navigācijas programma termiņu vidusposmu pārskatīšana. Uh, Eh, referents ir Remeka kungs. Mums vajadzētu pusē beigt šo punktu. Remeka kungam kā pirmajam vārds. Lūdzu, jums vārds. Wir lassen die Uhr jetzt immer mitlaufen. Mēs tagad visu laiku uzņemsim laiku. Pane predsedo, eh, po... Eh, Paldies, priekšsēdētāji. Pēc diezgan ilga laika posma mēs esam nonākuši pie tā posma, kad mums beidzot ir pieejams ziņojuma projekts. Es ceru, ka šī ir pēdējā aizkavēšanās risinot šo jautājumu un gal galā arī visā Galileo projektā. Es vēlētos pateikties virknē kolēģu, kas ir strādājuši pie šī ziņojuma. Protams, vēlos pateikties arī sekretariātam un Roila kungam, komitejas priekšsēdētājiem par viņa atbalstu un sadarbību. Es vēlētos arī augstu vērtēt sadarbību ar komisijas pārstāvjiem. E, rozsahu tedy pro návrh zprávy. Tā kā mums ir ļoti ierobežots pieejamais laiks, es vēlētos sacīt, ka šajā projektā protams, ir tikai neliela daļa no viss tā, ko mēs vēlamies teikt par šo tēmu, taču es ceru uz ļoti konstruktīviem komentāriem, priekšlikumiem par papildinājumiem un galu galā ziņojumam vajadzētu atspoguļot mūsu komitejas viedokli. Es vēlētos atgādināt dažus faktus par visu projektu kopumā, jo šis te lēmums būvēt Galileo sistēmu bija balstīts uz diviem iemesliem, lai e, nodrošinātu Eiropas Savienības neatkarību un lai aizņemtu attiecīgo tirgus nišu augsto tehnoloģiju jomā. Finanšu situācija šajā projektā nav tā pati labākā. Komisija apgalvo, ka runājot par pašreizējo budžetu tikai uh, astoņi satelīti būtu uh, palaižami orbītā un darbotos, bet, lai izmantotu pilnu projekta potenciālu, mums vajadzētu panākt pilnu operacionālo kapacitāti visai sistēmai. Bez tam uh, budžets ir pārtērēts, bet ir jāsaprot, ka reizēm tas ir nepieciešams jo galu galā tas pēc tam nodrošinās atdevi no ieguldījumiem. Un šajā kontekstā mums vajadzētu runāt par to, kā izstrādāt eh, tādas procedūras, kas palīdzētu ieviest un īstenot šādus milzīgus infrastruktūras projektus, jo mums vajadzētu nākotnē izvairīties no šīm problēmām. Ja mēs nemācīsimies no šī projekta, tad mēs atkal un atkal pieļausim tās pašas kļūdas. Paldies! Lielas paldies par to, ka izteicāties īsi. Vispirms Brezīnas kungam došu vārdu. Ďakujem za slovo. Paldies, priekšsēdētāji. Pēc tam, kad esmu iepazinies ar ziņojumu projektu, es domāju, ka tas ir izstrādāts ļoti profesionāli, un tas ietver ļoti daudz vērtīgas informācijas, un tas e, būtībā tā ļoti konspektīvi un konstruktīvi iekļauj visus galvenos punktus taču mums ir jākoncentrēs uz vēl neatrisinātajiem jautājumiem. Ziņojuma projekts neizvairās eh, no tādiem jautājumiem, kur tiek paustas bāžas par sistēmas funkcionēšanas iespējām pēc 2014. gada. Tur, piemēram, ir runas par eksploatācijas izmaksām. Un ziņojums arī atzīmē, ka šādā augsto tehnoloģiju jomā reizēm došanās uz mērķi ir svarīgāka nekā pats mērķis, jo mēs vēlamies, ko mēs vēlamies panākt? Mēs vēlamies panākt uh, vai izstrādāt procesu, kādā veidā eh, tehnoloģijas būtu izstrādājums īpaši tādas, kas ietekmēs mūsu tautsēmniecību kopumā. Ir arī izteikts šaubas par kopējo uh, projektu pārvaldības kvalitāti. Piemēram, nav mums tāda Galileo kunga, kas būtu tāds uh, galvenais projekta pāraugs, un diemžēl tā ir daudzos lielajos infrastruktūras projektos Eiropas Savienībā. Holas kundze, lūdzu. Thank you, and I'd like to... Uh, Paldies un vēlētos pateikties referentam par uh, darbu. Es piekrītu lielā mērā tam, ko viņš ir teicis šajā ziņojumā. Bet trešajā punktā par uh, atklātības un caurskatāmības nodrošināšanu. Es domāju, ka situācija šobrīd nav apmierinoša, jo tur tiek, komisija tikai saka, ka vajag vēl 9,5 miljārdus un tā tālāk, bet kā viņi ir nonākuši pie šī cipara, nav īsti skaidrs. Uh, Un tādēļ, lūk, visi apsvērumi un aplēses būtu jāpadara, jāparāda atklātībā, lai eh, gan parlaments, gan komisija, gan padomu varētu par to eh, vienoties. Jo tagad izskatās, ka tas ir vienkārši no gaisa grābts. Jā, ir skaidrs, ka, lūk, ir šis te iztrūkums finansējumā un ir eh, mēģinājums to finansēt no uh, zinātnes ietvaru programmas, bet tas apdraudēs citus izpētes un uh, projektus un inovāciju projekts, kas ir īpaši svarīgs Eiropas Savienībai, lai tā kļūtu izmaksu efektīvāka un inovatīvāka. Ja mēs aplūkojam to, kā un vai mēs vispār esam spējuši atļauties Galileo, es gribētu, lai jūs aplūkotu tos pakalpojumus, eh, kurus mēs no Galileo sagaidām. Piemēram, eh, dzīvības drošības pakalpojums, ko tas nodrošinās. Tas ir viens no pakalpojumiem, kas e, nozīmē, ka faktiski ir vajadzīga tāda ļoti visaptveroša Galileo programma, taču, diemžēl, lielā mērā tā dublē e, eknos programmu. Tas ir pakalpojums, kas jau gandrīz darbojas Un e, šī programma ir domāta lidmašīnu drošai e, nosēšanās programmai. Un tieši tādēļ varbūt būtu jāpārskata šīs lietas, varbūt e, kaut kas tiešām pārklājas par daudz, un mēs varam zināmā mērā samazināt Galileo finansējumu. Ir ļoti rūpīgi jāraugās arī uz to, lai mēs domātu par sekām un nedomāju, ka vienmēr viss ir pietiekoši uzmanīgi apsvērts, ka galu galā pastāv risks visām satelīta navigāciju uh, sistēmām, ne tikai Galileo, un šeit es domāju uzliesmojums uz Saules, un mēs pašlaik tuvojamies periodam, uh, kur uh, tie būs īpaši aktīvi, un es nezinu, vai potenciālie bojājumi, ko šie saules uzliesmojumi var izraisīt, ir pietiekami apsvērti pirms šie satelīti vispār tiek palaisti. Man arī satrauc tas, kas tad notiek ar Ķīnas pusi, runājot par uh, radiospektru un to, ko pašlaik izdomā, uh, izmanto ķīnieši, un šeit nav atrisināts jautājums par šī radiospektra uh, joslu izmantošanu. Un tad ir jāuzdod savu jautājums, kā tad mēs panāksim pilnīgi funkcionējošu Galileo sistēmu, ja eh, signālu uh, radiospektrā traucēs uh, Ķīnas puse. Es gribētu atkārtot, ka man ļoti patika Remekunga ziņojums, un es ar nepacietību gaidu, kā tālāk ar viņu sadarboties. Herzlichen Dank. Paldies. Vēberkungs nākamais. Jā, es arī uh, priecājos un, uh, par šo Remekunga ziņojumu, jo tas atzīst, ka Eiropas Savienībai ir jāveido Galileo infrastruktūra, kas atbilstu tiem mērķiem, kas ir saistīti ar visaptverošu operacionālo kapacitāti, proti ir jāveido 27 satelīti un 3 rezerves satelīti un arī zemes infrastruktūra. Un tas ir absolūti nepieciešams, lai fāra programma uh, un Galileo dotu patiesu pievienoto vērtību precizitātes uh, ziņā un nodrošināt uh, nodrošinot nepārtraukts pakalpojums. Un šajā dokumentā mums ir pilnīgi noteikti jāņem vērā arī startautiskā konkurence, kā kolēģi tikko uzsvēra. Radionavigācijas sistēmas uh, tiek izstrādāts arī citās valstīs - Krievijā, Ķīnā, Indijā un arī ir GPS Amerikā. Un uh, tāpēc ir uh, jāpātrina visa šī Galileo projekta īstenošana. 2019. Eh, gadā, kā ir paredzējusi komisija savā paziņojumā, varētu eh, sākt darboties šī sistēma, bet tas būtu par vēlu. Es domāju, ka ir eh, jāatbalsta aicinājums komisijai izveidot stingru pārvaldības politiku, izmaksu pārvaldīšanai, jo īpaši, kas ir saistīts ar programmas palaišanu. Es šeit īpaši domāju par ceturto pāntu Eh, tekstā, par to iesniegšu grozījumu. Risks, ka varētu rasties monopola situācija, kādā šobrīd atrodas Sajūz, Krievijas eh, pavadonis, eh, un tas varētu negatīvi ietekmēt Galileo programmu izmaksu ziņā, tā ir jāņem vērā, un nedrīkst pieļaut, ka šī situācija pastāv un turpinās. Eiropas Savienībai vajadzētu būt iespējai izvēļ, izvēlēties starp dažādām palaišanas sistēmām, un Ariana 5 arī ir e, jāņem vērā, e, runājot par Galileo palaišanu. Kā tas jau tika arī e, darīts sajūs gadījumā. Ariana 5 pielāgošana Galileo misijai jau ir izpētīta. Uh, Eh, to izpētīja eh, Francijas eh, aģentūra un ekspertu grupa secināja, ka ja nebūs tehnisku traucējumu, tad apmēram par 50 miljardiem eiro, kas ir mūsu iespējās, ko varētu finansēt Eiropas Savienība un es, tad tas viss būtu vēl apspriežams. Es iesniegšu tātad grozējumu par 4. pāntu. Uh, lai varētu paust visaptverošāku viedokli par šo jautājumu. Paldies! Kolīgi Lamberts. Lamberts kungs. Jā. Yeah. Paldies. Focus, uh, my... Es vēlētos. Es vēlētos koncentrēties uz diviem jautājumiem. Pirmkārt, Eh, vismaz vajadzētu mēģināt novērtēt dažādās opcijas, kādas ir mūsu rīcībā. Es zinu, kas to esmu jau sācījis, bet es tiešām vēlētos no komisijas puses redzēt pavisam vienkāršu paziņojumu, kurā ir pateikts, ja mēs gribam pilnu sistēmu, lūk, tādi ir eh, ieguvumi, eh, par izmaksām mēs zinām. Bet es gribu zināt, kādus papildus labumus mums no tā būs. Uh, un ko mēs saņemam, ja mēs paliekam pie esošās situācijas, un ja mēs gal galā vispār atsakamies no uh, projekta, cik tas mums gal galā izmaksās, un tikai tad mēs varam pieņemt tādu normālu, saprātīgu lēmumu. Es tiešām vēlētos šos ciparus redzēt un šos faktus, uh, un labāk ātrāk nekā vēlāk. Otrakārt pastāv zinām neskaidrība par eh, militāro izmantošanas iespēju Galileo satelītam. Es gribu skaidri pateikt, ka tas būtu neētiski kaut kādā mērā vai uh, nepieņemam, ka šādu sistēmu izmantotu militāristi, jo, piemēram, GPS sistēma jau no paša sākuma ir bijusi izstrādāta militāriem nolūkiem. Bet uh, Jā, mums ir programma, kuras izmaksas nepārtraukti pieaug. Un, ja tā lielā mērā tiek izmantota militāriem nolūkiem, es nesaprotu, kāpēc šīs programmas izmaksas būtu jāmaksā uh, civilai iestādē, proti Eiropas komisijai. Mums ir jābūt šeit pilnīgā skaidrībā, kādēļ Galileo ir tik īpašs. Galvenokārt tas ir tāpēc, ka galu galā, ja tas tiek izmantots eh, militāriem mērķiem, tad arī attiecīgiem militāriem budžetiem tas būtu jāfinansē. Bet būtībā tas viss slēpjas kaut kādā pelēkajā zonā, un es domāju, ka šo miglas plīvuru vajadzētu reiz pacelt, lai mēs tiešām ieraudzītu, kas tur īsti notiek, un tas nav pieņemami, ka mēs uh, izstrādājam sistēmu, kas galvenokārt ir domāta tikai militāriem nolūkiem. Un uh, militārie budžeti savukārt nemaksās par to pilnīgi neko. Labi, un atgriežoties pie nulles varianta. Pamatā Es saprotu, ka mēs varam vēlēties Galileo kā sava veida uh, mūsu neatkarības demonstrāciju šāds eh, simbols ir visai dārgs simbols, un pat, ja mēs skatāmies no militārā viedokļa, kādēļ mums ir vajadzīga sistēma, ja mēs jau šodien varam izmantot citus eh, satelīta navigāciju iekārtu signālus, piemēram, GPS sistēmu. Tātad varbūt vajadzētu izskatīt divus scenārijus. Pirmais Mēs, kā Eiropieši, veidojam, teiksim, kaut kādas funkcijas, kuras neatbalsta ASV, jo tas nozīmē, ka ASV nāksies eh, samazināt savu GPS signālu aptvērumu. Nu, cik tas ir. Uh, cik tas ir iespējams. Jo atcerieties, kā tas bija, kad uh, Briti ar francūžiem strīdējās par līdzīgām lietām ar ASV. Es domāju, ka neviens no šiem scenārijiem neatkārtosies. Un es domāju, ka cena ir galvenais, par ko ir jādomā. Un acīm redzot, par to arī ir jādebatē. 30 miljārdi ir kopējās izmaksas. Un tā ir liela nauda, un tā ir nauda, ko ļoti labi varētu izmantot arī citiem nolī, nolūkiem un mēs joprojām šeit netiekam galā, jo mēs neredzam visus vienādojuma elementus. Paldies! Danke sehr, dan... Paldies! Un tagad kā komisijas pārstāvim Perhof kungam došu vārdu lūdzu. Jā, dank, Herr... Jā, paldies priekšsēdētāji dāmas un kungi. Vispirms man jāatvainojas Ferhofa kunga vietā esmu Bernārds Šitke, viņš ir vēl ceļā. Es šīs debatas vairāk izprotu kā tādas debatas par Remeka kunga ziņojumu, nevis kā debatas starp jums un komisiju, un tāpēc uh, pieskaršos tikai svarīgākajām lietām. Vispirms paldies Remeka kungam par lielisko ziņojumu, paldies arī visiem pārējiem deputātiem, kas piedalījās tā izstrādē. Otrakārt, mums vajadzētu arī atvainoties par to, ka mēs uh, izdodot ziņojumu par vidusposmu pārskatu. Um, to darījām ļoti vēlu, un mēs, uh, mums pagāja ilgs laiks, kamēr to sagatavojām, par to gribētu atvainoties. Un atvainojos par to, ka nevarējām ieturēt, ievērot noteiktos termiņus. Par saturiskiem jautājumiem, kas tika pieminēti, neizteikšos par katru, bet uh, tā kā komisija tika tieši pieminēta, tad atsaukšos uz uh, šīm te detalizētajām izmaksām, kas lēvis ar šiem 1,9 miljārdiem eiro, kas saskaņā ar komisijas datiem ir nepieciešami, lai šo sistēmu izveidot. Šo informāciju mēs jums varam sniegt, to darīsim labprāt. Bet gribētu arī eh, norādīt, kādā ietvarā to varam sniegt priekš, proti būs uh, eh, marta sākumā tikšanās, un tajā mēs to varam sniegt. Uh, Un piesardzīgi mēs esam tāpēc, ka šai informācijai ir arī zinām tirgus vērtība, jo īpaši attiecībā uz iesaistītajām nozerēm, kas darbosies šī projekta īstenošanā, un tās varētu izmantot šo uh, informāciju, lai, maigi sakot, uzlabot savu pierādījumu. Nav jau tā, ka mēs negribam jums sniegt šo informāciju, bet šī informācija nedrīkstētu nokļūt to rokās, eh, kuri varētu to izmantot mums par sliktu. Bet, kā jau teicu, labprāt sniegsim jums šo informāciju, vienkārši jāienojas, kad un kā. Holas kundze pieminēja eh, dzīves drošības jautājumus. Eh, šeit tiešām varētu būt iespējas ietaupīt. Uh, Tas varētu būt tieši tāpēc, ka Safety of Life um, šobrīd prasa daudz vairāk zemes staciju nekā tāda sistēma, kas būtu izveidota saskaņā ar Agnos. Bet nevajadzētu no šī projekta atteikties, to vajadzētu pārveidot par savietojamu sistēmu uh, kas būtu savietojama ar amerikāņu GPS Safety of Life sistēmu. Tad mums būtu divas savietojamas sistēmas, kas varētu piedāvāt šos pakalpojumus, jo īpaši uh, aviācijas jomai. Bet man jāsaka, ka ietaupījumu potenciāls šeit vēl nav skaidri nosakāms. Šeit ir vajadzīgi papildus pētījumi, uh, jo šeit vēl ir jāpēt jautājumi, kas ir saistīti ar infrastruktūru, bet mēs pieņemam labprāt šo ieteikumu, tas mums jau ir piedāvāts arī agrāk, tātad mēs detalizēti papētīsim, kādus ietaupījumus šeit varētu panākt. Un pēdējais jautājums, tas, ko Lamberts kungs teica, kādi tad ir uh, plusi un mīnusi tādai visaptverošai sistēmai salīdzinājumā ar uh, sistēmas daļu, ziņojums, ko pieņem komisija, par to neko daudz nerunā, bet eh, to mēs eh, vēl darīsim. Ir eh, iekšēji aprēķini, ka ja būtu 18 satelītu sistēma, kas būtu neatkarīga, nekombinējot to ar GPS, tad horizontālā uh, precizitāte būtu 250 metri Ja tie ir 24 satelīti, tad tie būtu 16 metri, kas būtu mazāk eh, par 17 metriem, ko piedāvā GPS. Un 30 eh, satelītu sistēma noteiktu precizitāti līdz 3 līdz 4 metrus. Tas ir tāds uh, aptuvens, uh, aptuvena informācija, tas mums būtu vēl pašiem jāpārbauda kopā ar aģentūras kolēģiem, bet jūs redzat, ka šie uh, uh, skaitļi rāda, ka neatkarīga sistēma uh, vēl būs uh, jāveido, un tad vajadzēs 27 satelītus plus šos rezervas satelītus. Tagad par militāro izmantošanu un finansējumu no militārā budžeta. Jūs zināt, ka ir iesniegts priekšlikums par uh, publiski regulētajiem pakalpojumiem, uh, kurā, kuru lietošanu mēs atstāsim mm, dalībvalstu ziņā. Mēs kā komisija nevēlamie, nevēlamies noteikt, kas to drīkstēs lietot, un dalībvalsts to tad varēs izlāmt, kādiem mērķiem lietot eh, šo sistēmu. Tās var būt civilās aizsardzības iestādes, policijas vai militārās iestādes, bet tas būs katras valsts ziņā. Un patiešām šobrīd vēl notiek debatas par to, cik lielā mērā šī signāla lietotāji, kas eh, droši vien nebūs katrā dalību valstī, ka viņiem būs jāmaksā par signālu lietošanu. Par to vēl noteikti diskusijas, cik tas eh, būs un vai tā būs maksas sistēma. Un eh, jūsu un padomes nospraustu ietvaru 683 direktīvā. Um, Tādējādi tiktu pārkāpt šī robeža, kas tiek noteikti, proti, ka tā ir civila sistēma un nevis militāra sistēma. Tas ir tātad ļoti būtisks punkts atšķirībā no citām starptautiskajām sistēmām. Priekšsādātāja kungs ar to arī gribētu savu uzstāšanos noslēgt. Ja kādam vēl ir jautājumi, uz tiem var atbildēt, bet uh, vēlreiz gribētu pateikties Remeka kungam par uh, lielisko ziņojumu un uh, arī turpmāk būsim jūsu rīcībā. Paldies, Remeka kungs, vai jūs gribētu vēl īsi izteikties? Lūdzu. Eh, Paldies. Paldies eh, komisijai. Ņemot eh, vērā to, ka laika ir maz, mums nav iespējas diskutēt par visiem komentāriem un piezīmēm, kuras izteica mūsu kolēģi. Es tās ņemšu vērā, tad, kad mēs centīsimies eh, izveidot eh, grozījumus, iekļaut grozījumus eh, ziņojumā, un tad mēs tos iesniegsim komitejai. Es vēlētos minēt arī to, ka es arī, es arī esmu sagatavojis paskaidrojumu mem paskaidroju memorandu. Tajā ir daudz svarīgas informācijas Un tajā mēs esam teikuši to, ka EGNOS sistēma nav pilnībā neatkarīga. Tā saņem signāls arī no citām satelīta sistēmām. Un attiecībā uz militāro izmantojumu e, iespējams nav tik labi zināms fakts, ka un man, man, man ir plaši pieredze šajā ziņā, tad 30 gadi, tad tas, ka uh, Eh, katrs, jebkuru sistēmu gal galā var izmantot militāriem mērķiem. Un arī, arī tad, ja iepriekš tas nav tā bijis paredzēts, tad mums ir dzelzceļi, eh, kas var tikt izmantoti eh, militāriem mērķiem. Un arī šīs satelīta navigācijas sistēmas var tikt izmantot mil militāriem mērķiem. Tas nav nekas neparasts. Paldies! Paldies! Eh, un gribētu norādīt uz to, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir 10. marts 12. dienā. Un tagad, ja piekrītat, eh, mēs varētu skatīt nākamo punktu. Atkārtoti spriedīsim par eh, radiofrekvenču spektra politiku. Šeit Hokmārka kungs ir mūsu referents. Lūdzu, jums vārds kā pirmajam. Priekšsēdētāji kungs, es domāju, ka mēs visi esam redzējuši, cik liela ietekme ir mobiliem internetam, mobiliem savienojumiem. Kā piemēram tātad, tādās valstīs kā Tunisija un Eģipte. Un ir redzams, kāda ietekme ir jaunajiem, jaunajiem tehnoloģijām uz sabiedrību un ekonomiku. Uh, Un tas ir tikai sākums. Mēs redzēsim vēl daudz vairāk šādas izpausmes. Mobi mobilais internets uh, ir pamats jauniem pakalpojumiem un ekonomikas izmaiņām. Mēs skatīsimies, eh, kā tas ir uh, izmainījis gan Eiropas, gan ASV ekonomiku. Mēs varam redzēt arī to, ka tas ir izma izmainījis visu pasaules ekonomiku. Priekšsēdētāja kungs, Mm, tad man ir diez, diezgan tāds eh, vienkāršs mērķis. Es vēlos, lai Eiropa būtu labākā šajā procesā, jo mēs redzējām, cik tas ir svarīgi būt eh, tad, tad, vadībā un, un iz, izmantot mm, eh, mo, mobīlos platujos pakalpojumus, mobilo internetu, visus pakalpojumus, kādi tie, kuros tiek izmantotas šīs tehnoloģijas. Tas ir ļoti svarīgi, lai visi Eiropas pilsoņi Tas ir svarīgi visiem pilsoņiem, tas ir svarīgi kultūras attīstībai, tas ir svarīgi uh, mediju attīstībai Eiropā un tas ir svarīgi arī Eiropas ekonomikai. Es domāju, ka ir maz citu jautājumu, kas ir tik svarīgi, lai Eiropas iekšējo tirgu padarītu par īstenību. Tātad kā šī vajadzība izveidot digitālo, digita, digitālo attīstību. Kad mēs pēdējo reizi tikāmies runājām par šo jautājumu, es eh, uzsvēru to, ka ne ASV, ne Ķīna. Eh, viņas nav pasaules lielākās ekonomikas, tā ir Eiropa un Eiropas Savienība. Bet Amerika un Amerikai un Ķīnai ir lielāki tirgi. Cenšoties uh, nokļūt vadībā, būt vadībā un iz, izmantojot modernās mobilās tehnoloģijas, mēs varam uh, padarīt Eiropas iekšējo tirgu par pasaules lielāko tirgu un arī par dinamiskāko tirgu pasaulē. Un tāpēc es saku, ka mums ir nepieciešams liels ambīcijas. Es esmu iesniedzis savu ziņojumu projektu jums visiem, bet uh, man bija arī iespēja runāt ar uh, ēnu uh, referentiem un, ar referentiem, un esmu uzsvērs to, ka ir, ka ir labas iespējas virzīties uz priekšu. Stratmans kundze norādījusi to, cik svarīgi ir sasniegt lielāku efektivitāti. Kā izmantot uh, labāku spektru. Un tika minēts arī tas, kādas uh, uh, ir grūtības citās valstīs, ne tikai Lielbritānijā, bet arī citur. Un Lamberts kungs uzsvēra to, ka mums ir nepieciešams virzīties uz priekšu, lai mums būtu vislabākā kapacitāte un lielākais ātrums šīs trīs lietas ir saistītas arī ar telekom pakotnes eh, procesiem. Mums ir jāspēr svarīgi soļi, lai mēs kļūtu par labākajiem, jo es neredzu nekādas pretrunas šajās trijās dimensijās. Šajās... Es esmu nospraudis mērķi savā ziņojumā līdz 2015. gadam trīsreiz eh, vajadzētu būt 200 eh, mega, megaherciem izmantojamiem mobilajiem pakalpojumiem. Un tas ir tas, ko uz, uzsvēra starptautiskā te, telekomunikācija aģentūra. Mums ir jābūt pirmajiem, nevis otrajiem vai trešajiem. Un savā ziņojumā esmu uzsvērs arī vajadzību pēc procesa pātrināšanas attiecībā uz pirmo soli, uz, tad es pieturos pie uh, komisijas noteiktā 2013. Eh, gada mm, termiņa. Es zinu, ka dažās valstīs ir lielākas problēmas nekā citās valstīs, bet es domāju, ka ir svarīgi, lai mēs uh, saglabātu ātrumu un lai mēs, mēs garantētu to, ka mēs pēc iespējas ātrāk varam sākt uh, Eh, tātad nodrošināt eh, koordinē, koordinētu frekvenču izmantošanu. Tas ir ļoti svarīgi, lai mēs būtu eh, šo, tā, šis, šo tā jauninājumu priekšgalā. Un vēl es vēlos uzsvērt kādu lietu. Mēs nerunājam par to, lai būtu vienkārši pir, pirmie. Eiropa jau 90. gados bija pirmā. Un dēļ, dēļ telekom standartu eh, regulēšanas, bet, eh, bet mēs esam zaudējuši savu pozīcijas un mums tās tagad ir jāatgūst. Un mums ir jāsako arī šim te 800 herc, hercu ieros, ierosinājumam. Un ir un jāatbrīvo arī 1.5 un 2.3 eh, GHz, jo tas mums ļaus nodrošināt kapacitāti un arī ļaus sasniegt lielāku ātrumu mobilajiem platjoslas pakalpojumiem. Un es ierosinātu arī to, lai mēs E, izmantotu arī 5 GHz e, joslu e, pakalpojumiem, vietējiem pakalpojumiem, lai viņiem būtu laba iespēja nākotnē izmantojot šo 5 GHz joslu. Un visbeidzot, es ierosinu arī to, la, ka ir jāizveido uzskaite no 300 MHz līdz 6 GHz sākotnēji, lai būtu uzskaite līdz 7 GHz. Un es ierosinu arī to, lai mēs tagad uh, lūdzam komisijai pārskatīt un izsakot uh, to, kas ir saistīts ar uh, šo 700 Hz joslu. Es apzinos, kādas ir problēmas tad tieši ar šo spektra daļu, un tāpēc es tikai ierosinu to, lai mēs pārskatām un tad ļaujam komisijai rīkoties, pieņemt pareizos lēmumus. Mēs uh, paaugstinām mūsu ambīcijas attiecībā uz Eiropas spektru politiku, un mēs arī ieliekam pamatus Eiropas uh, telekomunikāciju operatoriem, un kas ir vēl svarīgāk, arī Eiropas eh, rūpniecībai, lai tā būtu pirmā attiecībā uz jaunajiem pakalpojumiem un aplikācijām kas ir vajadzīgs nākotnes tir tirgumu. Un tajā pašā laikā mēs ieliekam pamatus tam, lai, lai kultūra tiktu sasaistīta ar, ar, ar komerciāliem pakalpojumiem jaunajās aplikācijās. Un tajā pašā laikā, e, izmantojot e, ilgtermiņu plānošanu, mēs garantēsim to, ka e, pārraidīšana tajā tiek izmantoti, tad pamatot noteikumi nav un tiek izmantoti izsoļu pakalpojumu. Un tad esmu iesniedzis savu ziņojumu. Un tad um, ēnu um, referenti man ir iesnieguši konstruktīvas priekšlikumus, un tad sakos grozījumi. Paldies! Paldies! Pirmie komentāri gribētu atkārtot. Lūdzu, izsakieties īsi vienas minūtes laikā. Trautmans kundz kā pirmā lūdzu. Oui, merci, monsieur. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Būtiskākais um, būtu runāt par uh, to, ka nevajag uh, visas kārtas, visu likt uz vienas kārtas. Mēs nerunājam tikai par 700 MHz, bet arī par kvalitatīvu spektru pārvaldību Eiropā. Un šeit gribētu atbalstīt mūsu referenta vēlmi uh, eh, RSPP uh, eh, nodrošināt līdz ļoti augstām frekvencēm. Kaut gan man liekas, ka viņa ziņojumā pārāk daudz uh, eh, UHF spektrs tiek apskatīts. Un šis te uh, pieprasījums uh, tik izteikts. Uh, Bet ja mēs gribētu izmantot visu uh, spektru uh, platjoslas mobiliem pakalpojumiem, tad uh, tomēr jādomā nopietnāk par uh, mobiliem tīkliem. Paralēli ir jāatgriežas uh, pie līdzsvarotas pieejas, kā efektīvi izmantot spektru. Un es domāju, ka digitālā televīzija uh, uh, ir vislabākais veids, kā uh, veidi, veidot vienpusēju apraidi. Es domāju, ka mums ir jāsaglabā noteikti uh, skaidra vīzija un uh, ir. Uh, Jā, ņem vērā arī tas, ka lietojums varētu mainīties. Mums būtu jāizanalizē potenciālā spektra iespējas un jādomā tad par to, kā labāk atbilst Eiropiešu prasībām. 900 MHz josla um, bija kādreiz tikai um, mobiliem telefoniem rezervēta, un es gribētu jautāt komisijai, vai tā mūs varētu izskaidrot tagadējo lietojumu. Runājot par 2 GHz, operatoriem jau tagad ir liela spektra daļa, protams, zemākas kvalitātes, bet to viņi varētu izmantot ar jaunākajām tehnoloģijām, kas būtu efektīvāks - 3G, 4G tā vietā, lai saglabātu 2G izmantojumu. Un uh, jārunā arī par digitālo dividendi, kas ir radusies uh, mainot izmantojumu. Bet mums ir jārunā arī par 700 uh, MHz, bet atgādināšu, ka starptautiskā ietvarā, kurā mēs darbojamies, uh, tā būtu starptautiskā uh, spektra konference 2016. gadā, kas varētu uh, nodot šīs joslas izmantošanu citiem mērķiem, kā tikai radio apraidēm. Mums uh, jāļauj arī pilsētas vidē labāk izmantot Wi-Fi tīklus, lai varētu jaun, uh, Eiropas uzņēmumi iz, izstrādāt jaunus uh, produktus lai labāk varētu izmantot uh, spektra daļas, kas joprojām nav izmantotas. Ir jādomā arī par um, uh, izmaksām, kas ir saistītas ar pārēju un ir jāņem vērā jau veiktās investīcijas vai runa par radio apraides uh, um, aparatūras nomaiņu un arī jādomā par mājasēmniecību izdevumiem runājot par dekoderiem. Uh, Tātad ir jārunā arī par licencēm, un es eh, piedāvātu uh, saglabāt RSPP uh, eh, elektroniskās komunikācijas regulējumā un būtu jāveic pētījums, jo tekstā, komisijas tekstā šis punkts nebija īpaši precīzi uh, pieminēts. Mēs zinām, ka daudzi citi sektori uh, īstermiņā izmanto mobilās tehnoloģijas un noteikti vajadzētu neliela spektra daļu uh, paturēt uh, inovatīviem risinājumiem. Dargie kolēģi, dargais referenta kungs, tās ir dažas piezīmes, ko tibē, gribēju piebilst uh, šajās debatēs, tās arī iekļaušu grozījumos Un uh, mums būs arī uzklausīšana grupā, kur mēs runāsim par šiem jautājumiem padziļināti. Rūbīgi kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Gribētu pateikties Okmārka kungam, jo es domāju, ka šis temats noteikti uh, ir jāskata daudz padziļinātāk un aktuālāk uh, darba kārtībā. Šī joma joprojām ļoti strauji attīstās, un šeit ir runa par tehnoloģijām, kuras varam sniegt, lai šī joma varētu pozitīvi attīstīties. Un tāpēc piešķirot frekvences jau izsoļu uh, daļā ir uh, uh, jāņem vērā, kāds nosacījums šeit var uzstādīt. Un es domāju, ka ar šo te pakalpojumu katalogu, jāskatās, kādas nosacījums jāievēro ir uh, izsolēs. Un šeit ir uh, jāraugās, kādas pozitīvas iespējas šeit uh, pastāv, lai uh, veidot labāku sadarbību starp komisiju, ar komisiju. Un, ja mēs runājam par jaunu frekvenču piešķiršanu, kā tas tiek minēts 18. apsvērumā, šeit ir un arī par civilo aizsardzību. Un eh, tās frekvences, kas ir zem 1 gigaherca, tad uh, eh, 7.3. punktā komisijas priekšlikumā uh, vārds nepieciešamības gadījumā ir liekas, jo tas tikai rada neskaidrību. Uh, šeit. Un tie pakalpojumi, kas šeit uh, ir, varētu radīt sinerģiju. Un avārijas dienesti katastrofu gadījumā tad varētu izmantot šīs te nepieciešamās frekvences. Danke, Frau Hall. Thank you. Um... Paldies. Es vēlos pateikties referentam par viņa darbu pie šī dokumenta, jo sevišķi par sadarbību ar Rodis Kungu, kurš ir Aldis uh, ēnu referents. Uh, Aldis, Aldis kolēģi šodien nav šeit klāt, jo viņi ir Kopenhāgenā. Un es vēlējos uh, uzdot pāris jautājumus, tātad, lai iegūtu lielāku skaidrību. Pirmkārt, attiecībā par šo te termiņu 2013. gads attiecībā uz dažām dalā, dalību valstīm, tas skaitā arī uz apvienoto karalisti. Eh, komuni, eh, komisijas tekstā ir teikts, ka š, šī spektra, spektra daļa ir jāpadara pieejama. Vai tas nozīmē, ka tā ir no jauna jāpiešķir ar, ar izsoles procesu, vai arī tas nozīmē, ka eh, tā ir jāatbrīvo? Jo es redzu iespēju ka šī e, piešķiršana no jauna varētu notikt vēlāk. Un es vēlētos gūt, gūt par to lielāku skaidrību šajā jautājumā. Un otrkārt, mani interesē e, uh, 34. grozījums no referenta. Manuprāt, e, viens. Tad par platības pakalpojumiem lauku reģionos. Vai uh, ir to ir vienmēr iespējams eh, sasniegt, izmantojot tirgus pakalpojumus. Arī ir dažas vietas, kur vienkārši ir uh, grūti tātad tirgum reaģēt. Pakalpojumi nav pieejami. Kā mēs varam tikt galā ar šo te šīm divām situācijām, manuprāt, te parādās uh, tirgus izkopļošanas problēma. Uh, Es vēlētos dzirdēt uh, komisijas um, atbildes šiem jautājumiem vai no referenta. Paldies. Nīblers kundz, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji kungs. Vispirms es sniegs paldies uh, Hokmārka kungam. Viņš ir iesniedz ļoti labi ziņojumu. Es noteikti iesniegšu arī pāris grozījumus, bet tiešām ar prieku lasīju. Uh, Kokmar kunga ziņojumu. Viņš ir tiešām ņēmis vērā dažādu interešu grupu intereses. Pieminēšu vairākus punktus, dargie kolēģi, priekšsādātāji kungs, referenta kungs. Pirmkārt, varu pievienoties tam, ko teica Trautmanas kundze raugoties uz Eiropas frekvenču politiku, mēs jau par to esam daudz domājuši telekomunikāciju paketnes ietvaros, un tur centāmies panākt līdzsvars ar kultūras, sociālajiem un ekonomiskajiem aspektiem frekvenču politikā, un es domāju, ka jebkāda tālāka attīstība frekvenču politikā uh, Eiropā uh, to ir, tajā ir jāņo, uh, jānodrošina šis te līdzsvars, kas ir arī telekomunikācija pakotnē. Un šis ietvars būtu jāpārņem arī šajā ziņojumā, kas noteikts telekomunikāciju pakotnē. Ir svarīgi konstatēt arī, ka papildus daudzveidīgajām iespējām, runājot par platjoslu un, un um, mobilajiem pakalpojumiem, ir jānodrošina, lai arī uh, uh, zemes apraide, tātad, uh, lai radio apraide tiktu arī turpmāk nodrošināta. Uh, un televīziju. Un tāpēc es nedomāju, ka šo te spektru zem 790 MHz uh, vajadzētu izmantot jauniem pakalpojumiem. To uh, vajadzētu skatīt tādā plašākā spektrā, manuprāt, tas ir tas, ko arī Trautmans kundze teica. Trešais punkts, Hokmarka kungs, uh, ir uh, migrācijas izmaksas, tātad tie uh, provaideri, kas megahercu spektru atbrīvos, jo īpaši runa par 800 megahercu joslu un zemākajām frekvencēm. Es domāju, ka šīs migrācijas izmaksas līdzinājiem frekvenču izmantotājiem uh, būtu jāsedz. Tātad uh, tie, kas izmanto šīs jaunās uh, frekvences, šo digitālo dividendu, tiem arī vajadzētu uzņemties sekti izmaksas par šo te migrāciju, bet es domāju, ka tas ziņojumā jau ļoti labi ir uzsvērts. E, interferenču problemātikas tēmats, protams, ir jānodrošina, ka piedo, pie, izsniedzot frekvences, e, tiek radītas iespējas interferencēm. Ziņojumā jāparaugās, vai tur kaut ko nevarētu vēl papildināt, bet šī problēma jau tiek pieminēta ziņojumā. Paldies, priekšsādātāji! Liels paldies! Vilkastīļokums, lūdzu! Eh, gracias, eh, presidente. Yo quiero comenzar por agradecer a. Paldies, priekšsādātāja kungs. Vispirms es gribētu pateikties Gunāram Hokmārkām par viņa lieliski paveikto darbu. Šis ziņojums eh, um, ļoti tiešām uzsver Eiropas Savienības iespējas, kā varētu veicināt Eiropas Savienības konkurētspēju eh, pasaules mērogā Un ir ļoti labi, ka šis temats tiek skatīts no šīs perspektīvas, ka tiek domāts ilgtermiņā. Un uh, referentam arī ļoti labi ir izdevies ņemt vērā dažādo politisko grupu vēlmes šajā parlamentā un apvienot arī dažādu sektoru intereses. Visā citādi es domāju, ka mums vajadzētu arī turpmāk aktīvi šeit strādāt, jo uh, tas. Uh, Uh, ir parlamenta uh, viedoklis, kas šeit tiek pausts, un ir ļoti svarīgi, lai parlaments pieņemtu tādu vienotu nostāju. Tad ir vēl daži jautājumi, uz kuriem gribētu norādīt, kas varbūt ir nedaudz sekundāri, bet pie tiem pievērsīšos uh, grozījums iesniedzot. Šodienas uh, signāls ir tāds, ka parlaments uh, parlamentu vajadzētu pieņemt pēc iespējas vienprātīgāku lēmumu, jo sarunās ar padomu tad parādīsies īstās problēmas. Šeit mums ir darīšana ar eh, instrumentu, kas eh, paredz eh, frekvenču plašāku izmantošanu, jo īpaši sektorā, kas varētu paplašināt mobilā tīkla lietojumu, un arī zemes apraides sektors ir ļoti svarīgs. Es domāju, ka mums uh, vajadzētu panākt līdz plenārsēdēji vienprātības starp visām politiskajām grupām. Paldies! So, dann darf ich als nächsten noch kurz. Tad uh, nākamais komisijas pārstāvs, lūdzu. Pavisam īsi, lūdzu. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēkungs. Izsēžos ļoti īsi. Uh, Es eh, tad eh, atbalstu no komisijas puses šo te ziņojumu projektu, tas ir ļoti labs eh, pamats darbam, un es domāju, ka ir vairāk svarīgi jautājumi, kuriem es vēlos pie, pieskarties. Protams, komisija vienmēr cenšas izskaidrot individuāli tehniskos jautājumus, un es esmu priecīgs par to, ka vairākas politiskās grupas ir organizējušas uzklausīšanas un detalizētākas diskusijas, un īsumā par tiem punktiem, par kuriem tika uzdot jautājumu komisijai attiecībā uz Eh, Trautmans kundas jautājumiem, jo sevišķi attiecībā tātad šajā jautājumā situācija attīstās ļoti strauji. Mēs eh, cenšamies dot vadlīnijas eh, dalībvalstīm, bet ir jā, ko, konkurence ir jāpastāv. Un nevajadzētu uh, atturēt uh, holdingu īpašniekus uh, attīstīt uh, frekvences pakalpojumus. Un tas ir viens no iemesliem, kāpēc uh, komisija vēlas, lai 2013. Eh, datums tiktu, termiņš tiktu uh, akceptēts. Jo tādā veidā vairākiem uh, konkurējošiem pakalpojumu sniedzējiem mm, būtu iespēja piedalīties. Bija jautājums par ārkārtas pakalpojumiem. Arī tur ir jāņem vērā spektra vajadzības. Mēs varam izmantot uh, fāzes, kur jūs uh, atsaucāties, ja nepieciešams, bet tas ir, protams, tāpēc, ka uh, šajā nozarē dal dalībvalstīm ir dalīta kompetence, un mēs strādājam ar dalībvalstīm, lai attīstītu šo spektra jautājumu. Un attiecībā uz Holskundzes jautājumu par 2013. gada termiņu, attiecībā uz 34. grozījumu, uh, Tas ir jautājums par to, kā mēs eh, pieliek, piemērojam tehnoloģijas realitātei. Tātad pakalpojumi, kuri tiks izmantoti um, lauku eh, teritorijās. Tātad eh, ātrums būs vis, ļoti liels, un kur fiksētās līnijas nepiedāvā alternatīvas pakalpojumus. Un pēdējais jautājums Eh, vairāk runātāji pieminēja jautājumu par līdzsvaru. Protams, komisija cer, ka mēs izdosies sasnā, sasniegt eh, līdzsvaru starp dažādām interesēm. Tas nav jautājums tikai par raidīšanu, eh, par raidīšanu pret platījos pakalpojumiem, ir arī citas grupas. Un ir jāizmanto arī uzskai, uzskaita, kuru mēs ierosinājām, lai mums būtu mērķi, mums būtu analīze par to, kurš spektrs kad ir izmantots. Un tātad kopīgā dalībvalstīm mums ir jāatrod visefektīvākais spektra izmantojums eh, visiem lietotājiem. Un es arī uh, eh, ir, aicinu citas uh, dalībvalstis garantēt, ka spektrs tiek izmantots efektīvi nac nacionālajās apstākļos. Un tāpēc vēlreiz paldies uh, jums, uh, priekšsēdētāji kungs un uh, referenta kungs. Paldies. Jā, bedanke, Mišā. Paldies. Jautājums Gunāram, vai eh, tu gribētu vēl kaut ko teikt? Lūdzu. Um, eh, pirmkārt, paldies visiem kolēģiem par eh, dažādajiem viedokļiem un viņu jautājumiem. Es neredzu nekādas pretrunas vai lielas problēmas, cenšoties apvienot mūsu disk diskusijas. Un ir svarīgi lai mēs sāktu ar šo problēmu, kā izmantot lab labākās iespējas Eiropā. Un tad mēs varam izmantot dažādus līdzekļus un veidus, lai mēs varētu līdzsvarot dažādās intereses. Varbūt mums visiem vajadzētu citam palīdzēt. Tad, tad li līdzsvars ir tad nākotnē, nākamie pieci gadi, nevis pagātne. Un kā tika minēts, izmaiņas ir ļoti uh, ātras Un es domāju, ka e, izmaiņas nākamajos piecos gados būs vēl ātrākas, e, nevis kā iepriekšējos piecos gados. Un kā es to redzu, um, iespējas būs aizvien labākas, lai nu, garantētu raidītājiem un televīzijai nākotnē. Tad iespējas būs labākas, ja mēs tagad pareizi rīkosimies. Un to skaitā ir jāno, jāgarantē šī zemes uh, digitālā televīzija ir jābūt pietiekam lielam spektram eh, kultūrai un televīzijai, lai eh, arī tās attīstītu jaunās tehnoloģijas, tāpēc ka eh, tas jebkurā gadījumā notiks. Un attiecībā uz Holskundas jautājumiem, es domāju, ka pirmkārt ir svarīgi, lai mēs būtu tātad stingri attiecībā uz šo 13. gada termiņu. Es zinu, ka dalībvalsts, dažām dalībvalstīm būs problēmas, bet citās dalībvalstīs, manuprāt, ir jāsāk šis process aizvien ātrāk. Attiecībā uz pārklājumu es savas groz, savā grozījumā, uz kur jūs atsaucāties, ka vajadzētu būt tehnoloģiskai neutralitātei, tāpēc ka eh, tātad operatoram jābūt iespējai izmantot pilnu pārklājumu, bet tātad kā atrisināt šo jautājumu, risinājums var būt dažāds liel, lielās pilsētās un lauku teritorijās ir atšķirības starp labzemi un Stokholmu. Ja es varu izmantot piemēru no savas valsts, ir svarīgi, lai e, cilvēki izmantot iespējas. Mums vajadzētu, e, izma, vienmēr, mums vienmēr vajag izmantot pragmatiskāko veidu, kā to darīt. Un visbeidzot, attiecībā uz to, kā attīstīt efektivitāti, es domāju, ka mums vajadzētu censties aplūkot visas iespējas visās tehnoloģijās, lai garantētu to, ka mēs izmantojam to spektru, kas mums ir vislabākā iespējamā veidā. Un arī tad, attiecībā uz migrācijas izmaksām, šīs izmaksas ir jāsadz ar naudu, ko mēs saņemam no da dalībniekiem. Bet šis jautājums ir jāatstāja dalībvalsts ziņā, un es domāju, ka tādu var sasniegt arī labāko līdzsvaru, tāpēc, ka ir dažādi priekšnosacījumi dažādās valstīs. Dažas, dažās dalībvalstīs ir daudz televīzijas kanālu, un citās nē. Uh, Un es domāju, ka ir svarīgi, lai mums būtu labi un pragmatiski risinājumi dalībvalstu līmenī. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Eh, tad es gaidīšu mm, grozījumus. Paldies par jūsu viedokļiem šodien. Paldies. Liels paldies. Gribētu norādīt uz to, ka grozījumu iesniegšanas termiņš ir 9. marts 12. Labi, tad tagad varam pāriet pie 5, 6 un 7 punkta, kas ir balsojumi, elektroniskā balsošanas, ceru, ka visiem ir līdz balsošanas kartiņas, lai varētu to ātri izdarīt. Oh, that's a big problem. <laughs> we, will, we will see. Hallo. So, können wir loslegen? Vai varam sākt? Visi ir gatavi. Pirmais punkts Eiropa uh, turista apmeklētākā vieta pasaulē. Ar to šodien sāksim jauns te Eiropas turisma nozares politiskās pamatnostādnes. Tas ir kāds Markākis kunga ziņojums. Un sāksim balstot. Pirmais kompromiss. Par. Paldies. Pret. Atturas. Pieņemts. Līdz ar to varam pāriet pie piektā. Par. Pret atturas pieņemts. Otrais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 11. punkts par, pret, atturas pieņemts. 13. par, pret, atturas pieņemts. 18. grozījums par, pret atturas pieņemts. 19. par pret atturas pieņemts. 21. par pret atturas pieņemts. 7. kompromiss par pret atturas pieņemts. 3. kompromiss par pret atturas arī pieņemts. 27. rāds sāks 29. par pret, atturas pieņemts. 31. par. 27. ir atsaukts. 31. par. Pret. Atturas pieņemts. 32. par. Pret. U. Vēlreiz lūdzu. 32. par. Pret atturas noraidīts. Piektais kompromiss. Un tur ir mutiskais grozījums, vai tas būtu tagad jānolasa? Trautmans kundz gribētu to nolasīt. Ja tā kā mana kolēģe Svena tikko nav klāt, tad gribētu ar referentes ziņu pievienot šeit social turismu, sociālais turisms šajā te uh, sarakstā pēc mantojuma turisma, heritage turismu. Uh, Tātad pēc kultūras nāk klāt arī sociālais turisms klāt. Ja jūs to atbalstāt, tad lūdzu balsojiet par. Piektais kompromiss tas ir. Tātad vēlreiz piektais kompromiss ar mutisko grozījumu. Kurš par? Paldies, pret. Atturas. Pieņemts. Ceturtais kompromiss par. Pret. Atturas. Pieņemts. 37. par. Pret atturas noraidīts. 38. par pret atturas pieņemts. 39. par pret atturas pieņemts. 6. kompromiss par pret atturas pieņemts. 48. par pret atturas pieņemts. 49. divās daļās pirmā daļa par pret pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Tagad 50. par, pret, atturas, noraidīts. 54. par, pret, atturas, pieņemts. 56. par, pret, atturas pieņemts. 58. par, pret, atturas pieņemts. 61. par, pret, atturas pieņemts. Un tagad galīgais elektroniskais balsojums. Sākam balsot. And can we close? Noch eine Minute. Vēl vienu minūti. Closed. Beidzam balsot. Jā. Nē? Ne? Nedarbojas? Vai mēs jau noslēdzām balsojumu? Labi. Nu, labi. Vēl viens grib balsot par, līdz ar to ar plašu vairākumu pieņemts, to iekārtu tūlīt nomontēsim. Līdz ar to apsveicu visus, kas eh, šeit piedalījās, ziņojuma izstrādē un pāriem pie sestā punkta, kur ir runa par atomelektrostaciju eksploatāciju pārtraukšanai paredzētā es finansējuma efektivitāti un liederību jaunajās dalībvalstīs. Tas ir Balčītis kunga ziņojums. Balsosim. Piektais grozījums par pret atturas noraidīts. Ceturtais par pret atturas pieņemts. Sastais par pret pret, atturas, noraidīts. Septītais par. Pārbaudīsim, labi, sesto pārbaudīsim elektroniski. Pārbaudām sesto grozījumu, sākam balsot. Sestais. Balsojam elektroniski. Sestais. Pa, viens par daudz no Eiropas tautas partijas. Vienmēr tā gadās kaut kas būtu jāmaina vēlēšanās. Okay, okay, okay. okay. Kolēģi nav karte, jā, labi, beidzam balsot. 16 pār 22 pret, Kalfīns plus, tātad 17 pār 22 pret. Tas nozīmē, ka uh, noraidīts. Labi. Uh, septītais par, pret, atturs, noraidīts. Desmitais par. Tātad divās daļās. Pirmā daļa par. Pret. Atturs noraidīts. Otrā daļa par. Pret. Atturas. Noraidīts tik un tā atkrīt. Labi, astotais grozījums. Pirmā daļa par. Pret. Atturas. Pieņemts. Otrā daļa par. Pret atturas norādīts. Devītais arī divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. 12. Divas daļas pirmā daļa par pret atturas noraidīts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts arī noraidīta. 13. par pret atturas pieņemts. 11. kā papildinājums par pret atturas pieņemts. 14. divas daļas. Pirmā daļa par pret atturas noraidīts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. 15. par pret, atturas, noraidīts. 16. par, pret, atturas, pieņemts. 17. par, nē, brītiņu, 17. atkrīt. 18. par, pret, atturas, pieņemts. 20. par, pret, atturas, noraidīts. 19. par, pret, pret atturas pieņemts, 21. par pret atturas pieņemts, 22. par pret atturas pieņemts, 23. par pret atturas noraidīts. Un pirmais par pret atturas arī pieņemts. Otrais atkrīt. Trešais divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. Un tagad galīgais balsojums. Sākam balsot elektroniski. Viens no Eiropas tautas partijas ir par daudz. Tagad ir viss labi? Labi, tad beidzam balsot. Kalfinkungs, tagad viss ir kārtībā, tad 39 balsojuši par, ar skaidru vairākumu ziņojums pieņems. Apsveicu referentu. Tagad septītais punkts - vienotais tirgus uzņēmumiem un izaugsmai. Tas jums ir pieejams, varam sākt ar pirmo. Kas par? Pret, atturas, pieņemts. Pirmais kompromiss par? Pret, atturas pieņemts. Piektais par, pret, atturas pieņemts. Vai mēs varam par piekto vēlreiz par, pret, atturas pieņemts. Sestais par, pret, atturas noraidīts. Otrais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Septītais par. Nē, tas atkrīt, es atvainojos. Devītais par, pret, atturas noraidīts. Desmitais par, pret, atturas pieņemts. Tagad trešais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Ceturtais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Piektais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 22 par, pret, atturas noraidīts. 24 par, pret, atturas pieņemts. Ar knapu vairākam, bet pārbaudīsim 24 elektroniski. Okay. Yeah, close. Jā, beidzam balsot. Pieņemts. Sestais kompromiss par. Pret. Atturas pieņemts. 27. par. Pret. Atturas pieņemts. 28. par. Pret. Atturas pieņemts. 30. par. Pret. Atturas noraidīts. 31. par. Pret. Atturas pieņemts. 32. par pret. Pārbaudīsim. Par 32. Sākam balsot. Oh, Closed. Beidzam balsot. Huh. Pieņemts. 33. par. Pret. Atturas noraidīts. Un tagad galīgais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Un rezultāts ir tāds, ka ziņojums ir pieņemts. Sirsnīgs paldies, un tagad varam pāriet pie nākamā darbkārtības punkta, kas ir astotais punkts. Pus sešos ieradīsies Tajānī kungs, tātad laika nav daudz, tātad ne jau uh, tas ir slikti, ka viņš nāks, bet tas, ka mums ir tik daudz punktu vēl jāizskat, līdz viņš ieradīsies. Labi, tad, tad tagad pirmais punkts. Inovācijas savienība, pārveidojot Eiropu pēc krīzes pasaulē. Merkīs kundze ir mūsu referente, un viņai kā pirmajai un vienīgajai vārds. Es uh, tiešām būtu pateicīgs, ja pārējie kolēģi varētu tagad uh, nerunāt un netaisīt troksni. Kas tur tik sarežģīts? Var iziet ārā un tad runāt. Dāmas un kungi. Punkt 8, Frau Merkis hat. Astotais punkts, vārds Merkis kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es vēlētos pateikties visiem kolēģiem par uh, lielisko sadarbību un par viņu ieguldījumu. Ir skaidrs, ka inovācijas ir absolūta prioritāte, un tas ir svarīgs jautājums daudziem mūsu kolēģiem, un es domāju, ka inovācija ir arī milzīgs izaicinājums, un tas ir virzītājs spēks šobrīd Eiropā. E, kas tad varbūt ir pats svarīgākais šajā ziņojumā? Manuprāt, vissvarīgāk ir izvēlēties pareizu fokusu, ies to Ja kāds saka, ka mēs sastopamies ar milzīgiem uh, izaicinājumiem Eiropā, Eiropas sabiedrībā, jā, tā tas ir, taču ja mums ir kopēji izaicinājumi, tad uz tiem arī vajadzētu koncentrēties. To varētu salīdzināt ar faktu, ka ja jums deg māja, jūs diez vai tajā laikā las, laistīsiet puķes, bet koncentrēsiet ūdens resursus, uguns apdzēšanu. Nu, kā tad tas ir, kas ir svarīgākais? un degošākais. Jā, es esmu centušies koncentrēties tieši uz šiem jautājumiem, un es gribētu teikt, ka mums ir trīs tādi lieli izaicinājumi. Uh, tie ir definēti, bet tie tikai trīs. Pašreizējās demografiskās pārmaiņas, uh, tāda urbanizācija, migrācija un iedzīvotāju novecošana. Lūk, šie ir trīs lielākie sabiedrības izaicinājumi, un tas ir tāds uh, kopsaucējs Otrais izaicinājums vai otrs punkts būtu ilgtspējīga resursu pārvaldība, lai samazinātu mūsu atkarību uh, no Uh, res, jaunu resursu iepirkšanas, lai mēs koncentrētos uz otrreizējo pārstrādi, lai mēs ekonomiskāk izmantotu ūdeni un sabalansētu šo ūdens trūkumu vienā Eiropas daļā ar pārmērīgu ūdens daudzumu, citās Eiropas daļās, šeit domāju, plūdus, un visbeidzot droša Mm, stabila ekonomiskā bāze, uz zināšanām balstīta sabiedrības veidošana un eh, konkurētspējas veicināšana Eiropā. Lūk, šie ir tie galvenie jautājumi, uz kuriem būtu jākoncentrējas, un es tādēļ aicinu uz tādu holistisku pieeju, lai mēs koncentrētos uz ugunsgrēka dzēšanu visās politikas jomās, jo mēs nevaram koncentrēties uz visādiem minimāliem, maziem izaicinājumiem, kamēr neesam tikuši galā ar šiem te trīs mega izaicinājumiem mūsu sabiedrībā. Un kā tad mēs to darīsim? Uh, Lai mēs varētu veicināt inovāciju attīstību, vispirms ir nepieciešams veidot labu sadarbību, un es domāju, mēs esam aizmirsuši kādu kritisku faktoru, un tas ir pilsonis. Mēs parasti runājam par šo te trīstūri, par valdībām, zinātnieku sabiedrību un uzņēmiem, bet es domāju, ka pilsonis ar viņa patēriņu, uzvedību, rīcību ir šis te virzošais spēks. Uh, un tieši pilsoņa inovatīvā pieeja arī var panākt izmaiņas, jo, ja jūs koncentrēties uz pilsoni, tad mainās viss modelis, jo pas, pilsoņi paši par sevi ir inovatīvi. Piemēram, mēs esam novērojuši, ka uz šodien mēs ļoti daudz esam koncentrējušies uz tehnoloģijām un produktiem, bet inovācija var būt daudz kas vairāk. Uh, var inovēt uh, procesus, sociālos procesus. Tas var būt arī inovatīvs pakalpojums, tā var būt inovatīva kustība. Man liekas, mēs par to esam runājuši. Kas ir kustība? Tas ir tieši tas, kas attiec uz pilsoņiem uh, kā inovatīvām būtnēm. Ja jūs aplūkojat Facebook aplikāciju, piemēram, tad uh, Tā tieši tāda arī ir, un citādi nekā to nevar aprakstīt. E, uz ko es koncentrējos šajā ziņojumā? Tātad pilsoņi, koncentrēšanās uz šiem sabiedrības lieliem izaicinājumiem un pieeju finansējumam. Pieeja finansējumam ir ārkārtīgi svarīga visiem uzņēmumiem un uzņēmējiem, arī zinātniekiem, uh, zinātniski pētnieciskajām iestādēm un jau īpaši uh, mazajiem vidējiem uzņēmiem. Un tas viss būtu jāpārceļ arī uz pakalpojumu, jo mums ir jāpāriet uz šo vienas aģentūras pieeju, jo mazajiem un vidējiem uzņēmiem nav iespēja un resursu studēt stundām ilgi visas uh, papīrus, kas ir saistīti ar likumdošanu, garantijām un tā tālāk un tā tālāk. Bet, ja mēs gribam reāli eh, palielināt MVU pie finansējumā, mums ir šie finanšu pakalpojumi eh, jāveido par jaunu, tiem jābūt inovatīviem. Tātad finansējums, lūk, ir e, šī te problēma. Grāntu piešķiršana var būt, neatmaksājamo grāntu prie, e, piešķiršana var būt, būt labāks risinājums kā riska kapitāla piešķiršana. Tātad koncentrēšanās pareizajā virzienā un finansējums. Es esmu mēģinājis šeit uh, savilkt kopā daudzos šos instrumentus. Uh, un veidot tādas tiešām specializētas zināšanas par to, kā tad piekļūt katram instrumentam un grantam, jo mēs jau neesam tie, kas noteikts, kā veicināt inovācijas, un eh, ierēģi vēl jo mazāk. Tādēļ mums ir vairāk jābalstās uz speciālistiem. Uh, un speciālistu viedoklī, tad, kad mēs vērtējam to, kam un kā piešķirt finansējumu. Īpaši saistībā ar MVU. Un visbeidzot, sociālās inovācijas ir ārkārtīgi svarīgas, un jautājums ir par to, kas tad īsti jāsaprot ar šīm sociālajām inovācijām. Tas nav nekas vairāk, bet arī nekas mazāk, kā pavērt iespējas jebkuram mainīt savu vidi un apkārtni. Ja saku vide, tas nav domāts tikai ekoloģiskā nozīmē. Tas, tā ir iespēja strādājošiem mainīt savu darba vietu, pilsoņiem mainīt sabiedrību, uzņēmumiem, mainīt biznesa vidi, galvenokārt mēs šeit koncentrējamies uz eh, strādājošajiem tieši darba vietā, lai panāktu lielāku efektivitāti un nodrošinātu labākus darba apstākļus, bet ir svarīgi veicināt, veicināt inovācijas, mainot tos virzienus, uz kuriem mēs koncentrējamies un veidot programmas, lai to varētu veicināt. Un veicināt kaut ko var tikai pareizi uh, vēršot vai saliekot uzsvars. Un es esmu tātad ar mieru diskutēt par visiem šiem jautājumiem un kopējot vienoto tirgu. Mēs tikko arī beidzām balsojumu par uh, šī tirgus izveidošanu, šī lielā tirgus izveidošana inovāciju, produ, inovatīviem produktiem un pakalpojumiem ir svarīgs, un tāpēc šeit ir jādara vēl ļoti daudz. Un es uh, koncentrējos arī uz to tirgu atvēršanu, par kuriem mums diskusijas nav bijušas, piemēram, veselības produktu tirgus. Tas ir, diemžēl, ļoti slēgts tirgus pagaidām. Arī e, sabiedriskais iepirkums var veicināt inovācijas, un valdībām šeit ir jāuzņems e, sava atbildība. Un jebkurš reģionālais līmenis arī ir ārkārtīgi svarīgs. E, partneris nemazāk svarīgs par valdību, jo viņi ir daudz tuvāk pilsoņiem un NVU. Un vēlreiz paldies visiem tiem, kas komentēs un dos savu ieguldījumu, un es tiešām ar nepacietību gaidu, kas varēs strādāt ar jums nākotnē pie šī ziņojuma. Dankeschön, Frau Kollegin Saturi. Saturi, kundz, lūdzu. Grazie, presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētos pateikties Merkis kundzei. Liels paldies! jo viņi ir padarījuši, paveiks tiešām lielisku darbu, izstrādājot šo ziņojumu. Ziņojums ir bezgala svarīgs, e, neskatoties pat uz to, ka šobrīd tas ir diezgan vispārīgs. Taču priekšlikums, ar kur Merkīs e, kundze nāk klajā, e, ir diezgan tuvu komisijas tekstam, bet tomēr sniedz tādu jaunu ieskatu, īpaši ņemot vērā Eiropas finansējumu jo Viņi arī eh, šeit koncentrēs tieši uz sociālo inovāciju jomu. Viņa ārkārtīgi rūpīgi ir sekojusi eh, koncepcijai, kas arī man ir ārkārtīgi tuva, un eh, proti tās ir šīs te horizontālās vadlīnijas, jo mums tiešām ir jāintegrē visas aktivitātes un visas jomas Un es, protams, varu tikai piekrist arī Merkīs kundzes liktiem uzsvaram uz atsevišķu cilvēku, uz pilsoni, un tādēļ es atbalstu viņas priekšlikumus šajā jomā. Un iespējams, ka šajā punktā mēs varētu veikt zināmas papildinājumus. Pirmkārt, mums ir nepieciešams uzsvērt uzņēmumu lomu, jo bez šaubām uzņēmumiem, eh, protams, šeit ir bijusi jāspēlē sava loma, runājot par inovācijām, bet nevajadzētu varbūt iekrist otrā galējībā koncentrēties tikai un vienīgi uz atsevišķiem pilsoņiem. Mums vajadzētu, protams, mums nevajadzētu izlaist no sava redzesloka uzņēmumus. Nākošais punkts, kam vēlētos pievērst jūsu uzmanību, ir komunikācija. Lūk, šis te sektors, tāds pats kā visi citi, jebkurā sektorā komunikācija un saziņa ir ārkārtīgi svarīgi. Un mēs visi labi zinām, ka e, ļoti bieži gadās e, tā, ka ir diezgan grūti kādam pastāstīt un informēt un radīt iespēju par to, kad mēs īsti, ko tad mēs īsti darām. Un es domāju, ka ļoti daudzas organizācijas un institūcijas saprot, Mm, ka tā ir problēma, un mēs arī ļoti bieži nesaņemam pietiekošu informāciju par inovatīviem procesiem, kas norisinās ārpusē. Un tieši tādēļ es vēlētos uzsvērt administratīvo prof, procedūru lomu. Komunikācija, protams, ir svarīga taču ir svarīgi arī atjaunināt uh, tos procesus, ar kādu palīdzību mēs pārvaldām <clears throat> un administrējām finanšu resursus. Un tieši tādēļ ir svarīgi šeit modernizēt mūsu sadarbību gan ar valdībām, gan reģioniem. Jā, šajā ziņā ir notikuši uzlabojumi, bet jau šodien mums ir izveidot daudz šo vienas pieturas aģentūru. Man liekas, ka reizēm to jau ir par daudz, jo tām būtu jāsadarbojas arī savā starpā. Mums vajadzētu pārdomāt, vai mēs reizēm nevaram izmantot jau esošos uh, saziņas kanālus. Uh, un neveidot nevajadzīgi jaunus. Jā, es skatos, ka priekšsēdētājs vēlas, lai es beigtu. Es domāju, ka daži mm, jautājumi tomēr no komisijas ziņojuma būtu atkal jāiekļauj atpakaļ ziņojumā. Piemēram, priekšlikums par to, ka 2011. gadā mēs pieņemam Eiropas pilotu projektu par sociālajām inovācijām no vienas puses, un no otras puses jauna pētnieciskā programma, eh, tātad sociālās, sociālā pētnieciskā programma. Būtībā tas eh, ir tieši tas, kas ir saistīts ar tām cerībām, ko mēs, saist, nu, ko mēs saistām ar šo ziņojumu, šo tēmu kopumā. Un tas mums varētu ievērojami palīdzēt. Tālāk pētniecības programma par inovācijām un par eh, kopējo pārvaldību, par valstu pārvaldību, publisko pārvaldību. Es domāju, tas ir ļoti svarīgi, jo eh, tur ir daudz eh, problēmu, un tieši tādēļ mums ļoti bieži neizdodas veidot modernas procesus. Paldies! Paldies, tagad vēl ir pieci runātāji. Es katram gribētu dot maksimāli divas minūtes, citādi mēs eh, nepaspēsim izskatīt. Pals Robiks nākamais, lūdzu. Jā, paldies, priekšsādātāja kungs. Gribētu apsveikt kolēģi jo inovācijas ir uh, pamats jaunām un labi apmaksātām darbvietām, un tāpēc vajadzētu padomēt, padomāt par to, kā pētniecības infrastruktūra varētu nāk valstīt un palīdzēt veidot, jo, uh, domājot par lauksaimniecības budžetu un reģionālo budžetu, tur būtu iespējas pārtiks jomas, eh, ūdens, enerģētikas, eh, pētniecības jomā, bet arī medicīnā. Uh, radīt tātad pētniecības infrastruktūras un reģionālā atbalsta instrumenti varētu palīdzēt izstrādāt eh, tādus eh, programmas, lai pērniecības eh, pamatprogrammas līdzekļus varētu izmantot infrastruktūrām, kas uz vietas tad radītu jaunas pakalpojumus, inovācijas un darba vietas. Paldies, tagad video kvadrās kungs lūdzu. Thank you, President. Um... Paldies, priekšsēdētāji. Šis ziņojums par inovāciju savienību ir patiešām balstīts uz tāda laba pamata, un tas arī atbilstoši norāda, ka inovācija ir nevien nepieciešama, lai varētu nodrošināt ilgspējīgu ekonomiku un darbvietu radīšanu, bet mūsdienās uh, tā faktiski ir e, vienīgā atbilde uz jaunajiem izaicinājumiem - demografiskajām pārmaiņām, efektīvāku izēvielu pārvaldību un tā tālāk. Tādēļ es šo e, referents skatījumu apsveicu, tas ir tātad no apakšas uz augšu, tā saucamais bottom up pieeja, kas ir ļoti labi, jo tieši šāds redzējums ļauj mums tieši patērētāju paradigmas izmantot, un tas ir svarīgi inovācijās. Un svarīgi, ka mums ir jāveicina individa, individa, inovatīvo pieeju, ir visādā ziņā jānoņem šķēršļi, kas ir piekļuvēja tirgumu Un, protams, horizontālā līmeņa sadarbība ar visām aģentūrām, uzņēmiem, pilsoņiem, institūcijām un tā tālāk. Dažādām inovāciju partnerībām, kas tiek veidotas. Un visumā ziņojums faktiski spēlē uz pareizajām notīm. Taču kāda sīka detaļa. Reizēm mēs visi, protams, ideoloģiski atrodamies tur, kur mēs atrodamies, un dažas koncepcijas, kuras referenti izmanto, tās man rada šaubas, piemēram, sociālās inovācijas koncepcija. Es eh, tā īsti nesaprotu, kas tas varētu būt. Un tālāk ekonomiskās izaugsmas atdalīšana no resursu izmantošanas, nu, tas diez varbūt arī izklausās skaisti, bet man vajadzētu dzirdēt tuvāks paskaidrojums, tāda referents kundze, tas mazliet utopiski izklausās. Bet principā es pozitīvi vērtēju šo ziņojumu. Paldies, Kavaljo kundze. Thank you very much, uh, President. Liels paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos apsveikt referenti un varbūt pievienot vienu punktu runājot par Eiropas iniciatīvām inovāciju jomā. Ne tāpēc, ka mums būtu kādas lielas programmas vai iniciatīvas, bet inovācija ir sarežģīta sistēma. Ir jābūt pētniecības sistēmai, kas ir labi uh, Eh, funkcionējoši, labi ir jāstrādā, ir arī augstākās izglītības sistēma, ir jābūt sociālajai kapacitātei no iedzīvotāja vidus, kas principā prasa labu izglītības līmeni, ir vajadzīgs modernas infrastruktūras, atbilstoši apstākļi, elastīga sabiedrība, labi funkcionējošs tirgus un visbeidzot ir vajadzīga inovatīva kultūra. Un grūtākā daļa um, grūtākais apstākļus sastāv tajā, ka, ja trūkst kaut vienu no šiem elementiem, tad inovācijām klājas ļoti grūti. Un Eiropā mēs jūtam lielu vilšanos, e, tādēļ, ka veicam lielas inovāciju iniciatīvas, un beigās tās nedarbojas, tādēļ, ka kāda no šīm sistēmām nedarbojas. Piemēram, izglītības sistēma. Un uh, ja kāda no politikas jomām nedarbojas dalību valstī, nu tad mēs arī nesasniegsim tāds rezultāts, kā gribētu. Un mums vajadzētu uzsvērt šo inovāciju sistēmu uh, un dažādo komponentu uh, sarežģītību, lai pievērstu uzmanību tam, ka nepietiek tikai radīt lielu programmu un tad automātiski radīsies pozitīvi rezultātā, tas nenotiek. Uh, Bet kopumā ziņojums ir ļoti labs. Paldies! Lamberts kungs. Well, I will limit my comments in the... Nu, es aprobežošos, eh, neteikšu daudz un aprobežošos ar sociālajiem izaicinājumiem. Protams, ka katram ir savu versiju par to, bet tas ir tiešām svarīgi, jo tieši tam arī vajadzētu būt inovāciju politikas veidošanas pamatā. Uh, Jūs pieminējāt trīs e, šos te izaicinājumus, bet es tos tā kā mazliet pārveidoju. Sāksim ar otro. Par pārēju uz ilgspējīgu resursu izmantošanu. Jā, tam es piekrītu, tas ir saistīts ar šīs planētas, nu, tīri fiziskajiem ierobežojumiem. Tātad mums viss ir tik, cik ir. Un, e, ja mēs tur varam panākt inovācijas, protams, būsim globāls līderis, un potenciāls mums tam ir. Bet uh, otri divi minētie punkti. Uh, tātad pirmkārt uh, tā daļa, kas ir saistīta ar sociālo kohēziju šajā kontinentā, un kad jūs minējāt tur migrāciju un tā tālāk, tas viss it kā tur arī iekļaujas. Un tas ir tiešām izaicinājums Eiropai, jo mēs arvien vairāk vērojam šīs atšķirības gan Eiropā, dažā, sabiedrībās, dažādos reģionos mūsu Eiropas Savienības iekšienē, gan ārpus tās, un tas ir izaicinājums uh, mūsu tālāk virzības stabilitātei. Tālāk šī te joma, kas ir saistīta ar veselību, mums ir novecojoša sabiedrība un veselības jautājuma risināšana. Uh, varbūt tomēr man būtu tikai trešā svarīgākā Tālāk, ja mēs mērķējam uz konkurētspējas attīstību, jā, nu tas pats par sevi izaicinājums, jo mums ir jābūt ilgspējīgai tautsēmniecībai, kas atbalsta visus šos mērķus, bet ja ekonomika pati par sevi nav vērsta uz labklājības veidošanu, nu tad jāsaka, ekonomika vispār principā ir drīzāk ceļš nekā pašmērķis. Un tālāk virkne uh, punktu varbūt būtu nedaudz jākonkretizē, un es domāju, ka tas beigu beigās tā arī notiks. Uz to mēs paļāmies. Paldies! Paldies! Tojas kundz, lūdzu. Jum jāsočo al ģenerāli apricamento. Paldies, priekšsēdētāji. Jā. Es atbalstu eh, visas šīs uzslavas, ko saņem Erkijas kundze par šo darbu. Eh, tas pats par sevi ir inovatīvs. Un eh, varbūt, ka veids, kādā viņa pieiet inovācijām, ir tiešām tā pareizi koncentrēts. Man būtu kāds priekšlikums. Es eh, iesniegšu arī virkni grozījumu šajā virzienā, eh, kā daļa no šī darba, kas ir tāds starpdisciplinārs un integrēts, mēs varbūt varētu uzsvērt eh, pakalpojumu uzņēmumu lomu, kas darbojas inovatīvās jomās, un tas varbūt ļautu mums labāk eh, stāties prešī, pretī šiem minētajiem izaicinājumiem. Un dažas problēmas ar, eh, ar inovāciju palīdzību varētu atrisināt. Virkne speciālistu, kas strādā komisijā, un Mails kungs pirms pāris dienām nāca klajā ar uh, ieteikumiem, kā mēs varam uh, strādāt ar inovatīvām kompānijām, uzņēmiem, lai mēs varētu izplatīt, teiksim, šīs te inovācijas. Es domāju, ka tas arī varētu būt tāds liederīgs veids, kā virzīties uz priekšu. Tas tā varētu būt tāda jauna joma, kurā varētu nodrošināt daudz jaunu darba vietu sievietēm, jauniešiem un tas būtu ļoti svarīgi, lai tas tiktu minēts šāda veida ziņojumā, bet visā tā ziņā manas uzslavas paveiktajam darbam. Hercogs Kons, lūdzu. Thanks, Chairman. Uh, just very shortly, I'd like to congratulate to the rapporteur. Pavisam īsi vēltos apsveikt referenci, referenti. Es domāju, tas ir svarīgs ziņojums un piekrīt teiktiem. Vēlētos pasvītrot tikai vienu lietu, kas varbūt. Uh, būtu smalkāk jāizstrādā šajā ziņojumā, un proti tā ir dalībvalstu loma. Mēs neradām inovāciju uh, savienību, aizstājot uh, dalību valstu nozīmi šajā procesā, bet pastāv liels risks, ka dalību valsts tagad domās, ka nu tagad darbiņš ir radots Eiropas Savienībai, mums uh, nekas nav jādara. Manas valsts piemērs, valsts, kuras pazīst vislabāk, pagājušā gada budžetā uh, E, tika pieminēts kā liels panākums, ka, ka 70% e, līdzekļu, kas bija paredzēti inovācijām, Ungārija ir ietaupījusi un var izlietot citām vajadzībām. Nu, apsveicu, bet man liekas, ka tas nav tas, kā tas būtu jādara. Šeit ir jāstrādā gan Eiropas līmenim, gan dalībvalstu līmenim, un arī šie te gan finanšu resursi, gan intelektuālie resursi ir Mm, jā, strateģiski jāiekļauj katras dalībvalsts budžetu politikā, jo, jo mēs redzam, ka inovācijas vienmēr ir kaut kas tāds, kur, nu, kas atliks, kas paliks pāri, tas aiziet inovācijām. Šeit ir jābūt stratēģijai un prioritātēm. Es domāju, tie trīs. Uh, divi jautājumi, divi punkti, kurus vēlētos noskaidrot un skaidrāk izteikt. Tātad mēs neaizvietojam dal dalībvalsts lomu šajā jomā nekādā gadījumā. Jāstrādā abām pusēm. Mērķis kundze vēl gribēja īsi um, um, pateikt kaut ko, ko Batjai Kučers kundze gribēja teikt. Jā, ja jūs man ļautu. Jā, cienījamie kolēģi, vēlētos pateikties eh, mērķi visiem kolēģiem par uh, lielisko sadarbību. Mans ziņojuma projekts uh, tiks balsots kultūras komitejā nākamnedēļ un grupā ir tiešām tāds liels konsensus par šīm prioritātēm tālāko darbu. Daudzas idejas jau ir atspoguļotas kultūras komitejas uh, atzinumā, bet mēs šeit esam atzīmējuši, ka mums ir uh, jākoncentrējas precīzāk. Mums ir jāveido Eiropas kopējā uh, ekscelences telpa jāveicina sadarbība starp eh, biznesa pasauli un inter, izglītības institūcijām, ieskaitot profesionālo un arodu apmācību, un uh, faktiski jāpanāk, jāiekļauj arī visi pārvaldības līmeņi. Paldies! Paldies! Tad uh, Klārai Delatora no komisijas varētu īstot vēl vārdu, lūdzu. Thank you very much. Paldies, priekšstādāji. Es vēlos pateikties uh, eh, referentēm Mērķis kundzei par viņas ļoti labo ziņojumu. Attiecībā uz maniem komentāriem. Attiecībā uz eh, Hercega kundzes eh, jautājumu. Būtu labāk, ja mēs liktu uzsvaru tieši uz strateģiskās uh, pieejas nozīme inovācijās. Inovācijai ir jābūt Eh, daļai no citām politika, eh, politikas līnijām. Un eh, tā, tā, tā nav tikai programma, ir svarīgi arī noteikumi. Un es domāju, ka šī ideja varētu būt vairāk pasprināta ziņojumā. Un es vēlētos teikt arī, ka mums šis ir grūts brīdis e, valsts finansējuma ziņā, bet mums vajadzētu būt prātīgiem un nevajadzētu pieļaut e, kompromisus ar e, budžetu, kas ir, kas ir domāts pētniecībai un inovācijām. Attiecībā uz referentes teikto, viņa pareizi norādīja, ka pieeja finansē, finansējumam ir ļoti svarīga, un es vēlētos uzsvērt to, ka dažādu veidu finansējumam ir liela nozīme tad, tas ir atkarīgs ne tikai no, es, no mm, mazo nedēļu uzņēmumu lieluma, bet arī no, to, no šo uzņēmumu attīstības uh, fāzes. Mums ir nepieciešami kredīti, mums vajadzīgs kapitāls, mums ir vajadzīgs garantijas. Uh, ka, katrai no tām ir savs mērķis. Universitātēm ir jābūt pieejai, bet pieeja finansējumam ir to ļoti ļoti e, ierobežo autonomijas pakāpi. Tātad, Artoris kundze e, norādījis ļoti svarīgu lietu, kas ir ļoti svarīga inovācijās, tad šī te, e, kom, e, rezultātu izplatīšana. Tad nekas nenotiks, ja mums nebūs laba e, stratēģija rezultātu izplatīšanai un to izmantošanai. Un mans eh, pēdējais komentārs eh, par viens pieturs aģentūru, tās ir ļoti svarīgas. Eh, mūsu komisārs ir pats uzsvērs to vairāk, vairāk kārt, un mums ir jāatrod gudrs veids, kā rīkoties, iespējams, izmantojot tīklus un resursus, tāpēc, ka pasaule ir sarežģīta, un viens pieturs aģentūra, tai vajadzētu atspoguļot Eh, mūsu pasaules eh, sarežģītību. Paldies eh, un paldies referentam. Paldies, vai Merkis Kondze vēl gribētu kaut ko teikt noslēgumā? Paldies par jūsu vērtīgajiem komentāriem. Es piekrītu tādā ziņā, ka ziņojumā varbūt pietrūks definīciju. Es centīšos to mainīt, un mums ir jāzina, Eh, kas tieši ir sociālās inovācijas. Es, protams, varētu daudz runāt par eh, šo decoupling growth. Un mums ir tātad jāizplata ziņojums par panākumiem un ir ļoti svarīgi. Mums ir jābūt konkrētākiem un tad es iekļaušu visus jūsu ieteikumus, un es tiešām nebiju domājusi to, ka inovāciju savienība vai inovācijas no Eiropas Savienības nāktu kaut kā vietā. Es neteiktu, es neizmantotu šo formulējumu ab above, virs. Ļoti svarīgs ir šis fokus, un, un to nevar atkārtot pārāk daudz. Ir jābūt fokusam uz inovācijām Tas notiks tad, ja visas iesaistītās puses, visi faktori eh, būs uh, savienoti, un katram ir ļoti svarīga loma attiecībā uz dalību valstīm. Tad mums vajadzētu atbalstīt vienu to pašu fokusu, citādāk tā ir tāda kā ideja diaspora, kas nekad nesāksies kopā. Paldies! So, herzlichen Dank dafür. Paldies Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 3. marts 12. dienā. Un uh, laika vairs nav daudz, uh, visiem vajadzētu tagad nedaudz saspringt. Nākamais punkts, devītais punkts, jauna Eiropas tirzniecības politika saistībā ar stratēģiju Eiropa 20, 2020. Uh, Griba kungs ir referents. Paldies, priekšsādātāja kungs. 9 listopada komisija skierowała 9. novembrī komisija nosūtīja dokumentu e, ekonomikas un sociālo lietu komitējai, parlamentam un padomai, un dokument, ar dokumentu nodarbojas mūsu komiteja, komiteja. Un vajadzētu būt arī atzinumam par šo uh, dokumentu, un šis uzdevums tika uzdos man. Tirzniecība ir viens no Eiropas uh, industriālās politikas um, pamatiem, un industriālajai politikai ir jābūt uh, eh, saistītāji ar citām politikām. Kas ir šīs 2020 stratēģijas pamats? Iznākums ir, būtu um, izaugsme un darba vieta radīšana un pašreizējās krīzes pārvarēšana kur tātad ir bijusi daudzās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Mēs eh, vēlētos redzēt Eiropas Savienību kā um, teritoriju, eh, kurā uh, eh, ilg, izaugsme ir ilgspējīga. Un tāpēc ir ļoti svarīgi, tātad, ko mēs uh, redzam um, apusējos uh, tirdzniecības nolīgumos, uh, tiem, tiem vajadzētu būt daļai no tirzniecības, kas balstās uz uh, apusējību, un šī te pieeja tā no kā akmenī iecirst, tā attīstīsies, bet šiem principiem ir jābūt skaidriem. Uh, Gasperi kungs būs uh, referents. Itris komitejā un mēs ceram, ka mūsu idejas e, tiks ņemtas vērā pilnībā. Es vēlētos uzsvērt e, jautājumus, kas saistīti ar enerģētiku. Eiropas e, komisijas dokumentā par enerģētiku ir, jau, ir, jau, ir skarti jautājumi par enerģētikas, enerģijas piegādi un, diversi, un daudzveidošanu, bet mums vajadzētu runāt arī par uh, apusējības principu. Uh, lai atvērtu uh, enerģijas tirgus. Tiek uzsvērta uh, pārskatāmu uh, eh, tie, enerģētikas tirgu uh, nozīme un uh, izaugsmes uh, ietekme. Otrakārt, resursi. Šis el, el, elements nav nošķirams runājot par enerģētiku vai citām industriālajām politikām. Resursiem vajadzētu piešķirt lielu uzmanību. Un topošajā rezolūcijā to vajadzētu veltīt vairāk eh, vietu šim te jautājumam. Butikofas kungam būs eh, ziņojums eh, par šo tēmu. Un arī mūsu tikšanās laikā ar Tajānī kungu mēs runāsim par šiem jautājumiem. Un treškārt globalizācija. Eh, globalizācijas piemērošanas fonds. Tas ir, šī pieeja ir ļoti svarīga, bet eh, attiecībā uz industriālo politiku panākumi būs eh, tad, ja mums nav tikai jāpaļaujās uz šo te piemērošanas fondu. Šis eh, fonds atbalsta jomas, eh, kurās notika delokalizācija globalizācijas procesa ietveros. Ši, šis fonds eh, netiek izmantots ļoti bieži. Dalībvalstīs ir vairāk desmit gadījumi. Tomēr mums vajadzētu runāt par palielinātu konkurētspēju um, Eiropas biznesa vidē. Un īpaša loma stratēģijā ir e, mazējiem un vidējiem uzņēmumiem. Un arī Lisabonas stratēģijā e, tam tika veltīta liela lo, e, loma. Un tā ir ļoti svarīga. Tad kāda ir šo uzņēmumu iespēja iekļūt eh, pasaules tirgū, tur ir daudz barjeras un šķēršļi, un otrkārt eh, šo mazo uzņēmumu aizsarg aizsargāšana eh, globālajā tirgū. Tāpēc, ka to intelektuālā kapacitāte, kā arī administratīvā kapacitāte, bieži um, uzstāda šķēršļus iekļūšanai pasaules tirgū. Mēs visi atceramies eh, uzklausīšanu ITRAS komitejā, kad eh, tika runāts par eh, šiem guļošajiem inova, ino, inovatoriem mazajos un vidējos uzņēmumos. Tas ir saistīts arī ar lauksaimniecību ir cieša saistība ar enerģijas cenām un uh, pārtiks cenām. Un ir vairākas ražošanas nozares, kurās, uh, zinām, lēmumu dēļ, tad pārtiks pārstrādes rūpniecībā mēs tagad uh, tad, importējam vairākus produktus, piemēram, cukurtirgus. tur var būt arī sociāli nemieri Ziemeļa Āfrikā, piemēram. Mēs redzam investīciju pieplūdi šajā tirgū. Šajā atzinumā nebija iespējams pieskarties visiem svarīgajiem jautājumiem, bet varbūt pieeja valsts iepirkumam ir svarīgs aspekts šajā dosjē. Un par to noteikti ir e, jāpiemina, tas noteikti ir jāpiemina šajā ziņojumā. Tas ir e, svarīgi, parakstot tirdzniecības e, nolīgumus ar mūsu partneriem, tāpēc, ka pieeja valsts iepirkumam trešajās valstīs ir ārkārtīgi svarīga. um, uzņēmumu izaugsmai un tad visiem pakalpojumiem. Paldies! Paldies! Uh, vai kolēģi lūdzu varētu tiešām censties izteikties īsi? Rubika kungs ir pirmais. Paldies, priekšsādātāja kungs! Pirmkārt, un tas ir arī pats svarīgākais, vajadzētu padomāt, uh, ka, ja noslēgsies PTO sarunas, uh, kādas uh, galvenās prioritātes mums vajadzētu noteikt nākamajam uh, sarunu raundam, piemēram, Singapūras jautājumi, valsts iepirkums, īpašuma aizsardzība, konkurence, un tas būtu 2020. gada stratēģijā jāiekļau kā ļoti svarīgs punkts. Pagājuši nedēļu uh, Līča padomes padomē, Līča valsts padomē um, jau 20 gadus mēs vedam sarunas par sadarbības nolīgumu ar ES un nevaram nonākt pie tā noslēgšanas. Un nevar būt, ka divpusējas tirzniecības nolīgums uh, tiek uh, apspriests 20 gadus, un jo vēl vairāk, tāpēc, ka tās ir tik svarīgas valstis. Šeit mēs tagad izmantojam reģionālus nolīgumus, un uh, PTO sarunās tas viss būtu jāiekļauj. Uh, Šī stratēģija man šķistu tāda mērķtiecīga, un šeit komisijai varbūt vajadzētu arī iesniegt gada ziņojumu par to, kādi divpusēji nolīgums šobrīd tiek uh, uh apspriesti un izstrādāt. Paldies, Balčītis kungs, lūdzu, vienu minūti. Ačiū, garmās pirmininkē. Pirmiausia, iš tikrųjų. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Gribētu pateikties referenta kungam par uh, ļoti visaptverošu dokumentu, kurā skaidri izklāstītas problēmas, ar kurām saskars mazie un vidējie uzņēmumi. Šeit minēts arī jautājums, kas ir saistīts ar energoresursiem un citas problēmas, bet mums ir jāapzinās, ka visas problēmas eh, nevarēs uzskaitīt šajā ziņojumā. Problēma ir tāda, ka Dalībvalstīs eh, ir spēkā atšķirīga likumdošana. Nākotnē vajadzētu nodrošināt, lai šie šķēršļi tiktu nojaukti. Un valsts iepirkums man arī šķiet vēl viena problemātiska joma, jo vairākās eh, jomās, piemēram, resursu jomā, ir apgrūtināta pieeja zināmām valstīm. Es atbalstu šo atzinumu un es ceru, ka tas veicinās situācijas izpratni dalību valstīs un mazajos un vidējos uzņēmumos. Paldies! Tagad būtu kofer kungs, lūdzu. Paldies, priekšsādātāja kungs! Gribētu pievienoties kolēģu izteiktajiem pateicības vārdiem referentu kungam, un man šķiet, ka Pilnīgi pamatoti referents saka, ka tirdzniecībai ir jābūt daļai no mūsu rūpniecības politikas un nevis tā kā pagātnē bija, kad radās iespējas, ka rūpniecības politika ir pakārtota politika tirdzniecības politikai. Otrkārt. Pavisam īsi gribētu pieminēt uh, trīs uh, akcentus, uh, kurus gribētu uzsvērt vairāk. Trīs jautājumus. Es gribētu lielāku uzmanību pievērst tam, lai mēs veidotu ambiciozu inovāciju stratēģiju, to iesaistot šajā pieejā. Gribētu uzsvērt arī to, ka uh, saiknes ar konkurētspēju un uh, ilgtspējību uh, būtu jāuzsver šī saikne. Un treškārt svarīgi ir arī skaidri pateikt, ka tieši tad, kad mēs runājam par mūsu ilgtspējīgajām interesēm, mūsu ilgstošajām nākotnes interesēm, Ja tās vēlamies īstenot, tad ir jāīsteno labas tirzniecības attiecības ar valstīm. Paldies! Tagad laika vairs nav daudz. Vēl došu vārdu Trautmanas kundzei, jo Korjada Kampas ēnreferents nevarēja šodien ierasties, un jūs gribējāt kaut ko viņu vārdā paust, lūdzu. And, um, colleague, um... Paldies, priekšsādātāja kungs. Mans kolēģis Korēja da Kampus vēlas pateikties referentam par viņa lieliski paveikto darbu. Es nerunāšu par pozitīvajiem punktiem, kas šeit ir uzsvērti viņu prezentācijā, bet tikai par uh, bažām, kuras viņas gribētu paust. Pirmkārt, uh, sarunas par divpusējiem brīvās tirsniecības nolīgumiem ir uh, ilgas un uh, rezultāti ir vāji. Eiropas Savienība zaudē tirgus daļas ļoti svarīgos jaunajos tirgos, un tam būtu jāpievērš lielāku uzmanību. Piemēram, kas attiec uz Ķīnu, ir eh, arī turpmāk jāveicina pieeja šim augošiem tirgumu un eh, jāsamazina pastāvošais tirzniecības deficīts. Otrkārt, starptautiskā tirgu tiek liekts uzsvars uz eh, pakalpojumu sniedzējiem, bet tams nedrīkstētu kaitēt preču tirgumu. Ir svarīgi nodrošināt starptautiskā tirgus iespējas arī, eh, iespējas arī Eiropas ražotājiem, kas šobrīd saskars ar milzīgu konkurences spiedienu. Ja mēs vēlamies saglabāt ražošanu Eiropā, eh, tad ir jādomā arī par inovācijām. Tehnoloģija intensīvos sektoros uh, Inovācijas eh, var veidoties tikai cieši sadarbojoties ar ražotājiem. Treškārt, regulatārās saskaņotības process eh, un stiprinātas taiknes starp ārējā tirgus un viedētā tirgus regulējumu eh, nedrīkst notikt, samazinot patērētāju aizsardzību, veselības un citus standartus. Šie standarti ir jāaizsargā un jāīsteno arī visiem uh, ražotājiem un produktu izplatītājiem. Ceturtkārt, Eiropas komisijas paziņojums paredz uh, turpmāku uh, koncesiju izmantošanu starptautiskā tirdzniecībā, piemēram, tādās katastrofās, kā nesen notika Pakistānā. Neskatoties uz to, ka tie ir humanitārs dabas pasākumi, tie var uh, arī būtiski ietekmēt Eiropas valstis un sektors, kas jau tagad ir ļoti uh, trauslā ekonomiskā situācijā. Komisijai ir jāveic ļoti rūpīga eksante ietekmes izvērtēšana. Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonds uh, ir pieminēts komisijas paziņojumā, tomēr ir svarīgi izmantot svarī, šis te svarīgās um, iekšējās politikas Eiropas Savienībā, lai mazie un vidējie uzņēmumi varētu labāk pielāgoties tad, kad viņi saskars ar sliktāku konkurences situāciju. Tie bija tie punkti, par kuriem kolēdu Kompos kungs gribēja runāt. Bedanke mich, kolēga Odī. Paldies, Odī kungs, lūdzu. Merci, Paldies, priekšsēdētāji. Saiknes starp um, tirzniecības politiku un rūpniecības aktivitātēm ir tiešām uh, tēmats, kas mums uh, ir atstājis ļoti slikts atmiņas. Es atceros Mandelsonu kungu komisāru, kas uh, piemēroja pretdempinga pasākumus savā veidā. Mēs zaudējam daudz darbvietas rūpniecības jomā, un tagad mēs pievēršamies stratēģijai, uh, kur ir jauni elementi, mums ir jauns pilnvars Eiropas eh, parlamentam, ka varam ratificēt eh, tirzniecības nolīgums. Pirmais bija Korejas nolīgums, bet būs arī citi nolīgumi vēl, un es domāju, ka šis ziņojums tiešām ir tā iespēja, kurā mēs varam, eh, šajā ziņojumā varam paust savu uh, viedokli par to, kas notiek. Mēs esam pārgājuši no daudzpusējām sarunām uz tādu divpusēju nolīgumu virkni. Uh, Un nekad vēl par to nav bijušas debats pēdējo piecu gadu laikā, kad mēs debatēsim par to, kā ir Eiropas Savienības tirdzniecības politika attīstījusies, ka eh, šajā virzienā, ka mēs eh, ātrāk tagad diskutējam par divpusējiem noliegumiem ar Mērkusuru un citiem. Tātad es gribētu noslēgumā teikt, ka ja mēs noslēdzam divpusējus nolīgumus, tad ir arī sociālās normas jāiekļauj šajos nolīgumus. Komisijas paziņojumā tas ir tikai pieminēts. Proti, tie tiek teikts, ka mūsu partneriem ir jāīsteno sociālās uh, normas uh, un arī vides normas, uh, kurās mēs varam ieviest vides barjeras, kas būtu netarifu barjeras. Uh, Un eh, runājot par oglekļa mehānismu, par to ir jādebatē, mm, ja mēs nevēlamies pazaudēt visas darba vietas rūpniecībā. Runājot par intelektuālu īpašumu aizsardzību, eh, tirzniecības nolīgumos nevajadzētu būt naiviem. Šī apusējības ideja eh, ir jāuzsver katru reizi, kad tiek noslēgti tirzniecības nolīgumi, nevajadzētu šeit būt naiviem. Tagad Ulskoks kundze lūdzu. Uh, thank you, Mr. Paldies, priekšsēdētāji, kā ēnu referenti no šīs komitejas. Es uh, vēlētos vispirms teikt, ka Būtikofēra kunga ievads man pilnībā apmierina, un dažas lietas varbūt piebildīšu zviedru valodā jo šeit es gribu runāt par finanšu tirgiem, attīstības jautājumiem, tirzniecības politiku un ārpolitiku. Un es pilnībā piekrītu Butikofera kungam par to, ka šai stratēģijai ir jābūt atbilstoši koncentrētai uz ilgtspējīgu izēvielu pārvaldību uh, efektīvi tas ir jādara, un tas uh, ir um, jāuzsver īpaši. Un es gribētu teikt, ka vajadzētu šai stratēģijai tieši uz šo efektivitāti vajadzētu koncentrēties. Šeit nav nekādas pretrunas ar kaut kādām, teiksim, augstākām, lielākām ambīcijām, tad, kad mēs runājam par konkurētspēju un darba vietām. Bet rūpniecības politika ir e, daļa no visa tā. Mums daudz labāk ir jāspēj izmantot savus, e, sev pieejamos materiālus, jo Eiropā ir daudz resursu, kas vienkārši netiek pietiekami izmantoti. Piemēram, Igaunijā un citās Ziemeļvalstīs un citos Eiropas reģionos Mm, zemē atrodas ne tikai metāli, bet arī citi dabas materiāli, kas nav pietiekami eksploatēti, un mums tiem ir Eiropā pieeja. Tādēļ es gribētu sacīt, ka uzklausīšana, ko organizēja ITRI komiteja pirms pāris nedēļām, bija ārkārtīgi interesanti šajā ziņā. Un eh, ceturtdien šonedēļ mums būs mūsu uzklausīšana par šo tēmu Un, protams, ka visi laipni aicināti piedalīties šajā uh, uzklausīšanā. Mēs šeit runāsim par izēvielām, par uh, globālajiem izaicinājumiem, kas ir saistīti uh, ar pieeju uh, izēvielām un konkurences starp ASV un Ķīnu, tālāk diplomātijas joma. Uh, regulējušās politikas pārskatīšana, efektīva ražošana tā tālāk. Um, and, um, well... Tā kā visi esat laipni aicināti un ar to es arī beigšu. O, gut, damit... Labi. Līdz ar to tad mēs varētu pat, ja jau diskutējām par nākamo darbu kārtības un tomēr šo devīto punktu varētu līdz ar to noslēgt, ja pareizi saprotu, vai jūs vēl gribējāt kādas piezīmes izteikt noslēgumā. <clears throat> Jā, paldies. Eh, paldies par visiem komentāriem un eh, pozitīvajām atsauksmēm par padarīto. Es domāju, ka šās debatēs izgaismojās četri tādi īpaši svarīgi jautājumi. Pirmkārt, ambicioza inovāciju stratēģijas nepieciešamība, līdzsvars starp konkurētspēju spēju un ilgtspējīgu attīstību, stratēģiju, kuru piedāvā Butikofēra kungs un kurai es varu tikai piekrist. Eh, bezgalīgi ilgās tirzniecības līgumus sarunas. Jā, tas ir milzīgs šķērslis bet tas faktiski Eiropas uzņēmējiem rada lielus ierobežojumus salīdzinot ar jaunajām ekonomikām. Uh, un būtībā ne visi e, šie tie nolīgumi, kas ir noslēgti, ne visos ir iekļautas klauzulas sociālās e, klauzulas, higienas un veselības aizsardzības jautājumu, darba drošības klauzulas un tam līdzīgi. E, es domāju, ka tās visas ir ārkārtīgi svarīgas lietas, kas būtu atzinumā jāatspoguļo. Paldies! 3. mārts 12 ir grozījuma iesniegšanas eh, termiņš, līdzīgi kā citos punktos. Un tagad desmitais punkts. Efektīva Eiropas stratēģija attiecībā uz izēvielām. Sāksim debates un eh, pēc tam mēs noteikti atsauksimies uz šiem pašiem jautājumiem sarunā ar Tajānī kungu. Vispirms došu vārdu Butikofer kungam, lūdzu. Paldies, priekšsādātāja kungs. Man jums jāatzīst, ka šajās te daudzajās nedēļās, kamēr esmu skatījis šo jautājumu, esmu sapratis, ka tas ir ļoti interesants jautājums, aizraujošs un uh, ar nepacietību gaidu sadarbību ar kolēģiem šajā jautājumā. 2010. gadā attiecībā uz pamat uh, izēvielu politiku bija tāds kā modinātājs zvans eh, sabiedrībai. Tas bija konflikts par redzamēm, kas šo tematu pacēla pilnīgi citā līmenī, tik augstā līmenī, ka to pamanīja arī vispārējā sabiedrība, ne tikai iesaistītās puses. Es domāju, ka mums ir jārēķinās, ka šis temats joprojām būs aktuāls. Uh, Tas paliks darba kārtībā, šeit ir daudz iemeslu, tos visus šeit neuzskaitīšu, kāpēc mums ir jārēķinās ar to, ka konkurence par pieeju izēvielām un arī cēnu attīstība izēvielu jomā neuzlabosies. Šī situācija tikai sāsināsies un uh, būs vēl lielāka konkurence un cenas pieaugs. Ar to mēs varam rēķināties. Un tāpēc ir nepieciešama Eiropas rūpniecības politika. Un kā jau tika teikts, tāda politika, kas apvienotu konkurētspēju un ilgtspējību. Mums ir jābūt pragmātiskiem vizionāriem. Manā ziņojumā es gribētu uh, saskaņā ar eh, manu uzdevumu koncentrēties uz to, kas ir saistīts ar minerālu izēvielām. Tātad lauksaimniecības izēvielas noteikti arī ir svarīgs temats, arī degviela eh, un eh, līdzīgas vielas ir ļoti svarīgs temats, bet par tiem es šeit nerunāšu. Komisijai ir jāpiekrīt, ka viņi šo tematu kā ļoti svarīgu, atpazina jau ļoti laicīgi un laicīgi sāk rīkoties, un es arī šos trīs pīlārus, kur viņi ir uzsveruši savā stratēģijā, varu atbalstīt. Pirms, pirmais pīlārs tad būtu tāds, kas rūpējas par energoefektivitāti, tātad izēvēl efektivitāti par pārstrādi, otrkārt par pieejamību tiem resursiem, kas ir mūsu uh, teritorijās, un treškā, trešais pilārs ir par pieeja starptautiskajā tirgu pieejamiem resursiem. Un svarīgi, manuprāt, ir kā parlamentam uh, radīt apziņu sabiedrībā par šo jautājumu aktualitāti un uh, jāsaprot arī, cik maz laika mums ir atlicis, lai uh, izstrādātu piemērotu izēvielu politiku. Ne tikai Ķīna jau daudzus gadus uh, ļoti organizētā un ambiciozā veidā un neņemot vērā citu intereses, īstenot tādu rūpniecības politiku attiecībā uz izēvielām, kas uh, ir tāda uh, tiešām. Uh, krasa, un uh, arī Japānā mēs redzam, ka ir attīstījusies šāda uh, politika, un tikko mēs uzzinājām, ka viens miljārds ASV dolāru turpmākajos gados, dažos gados tiks izmantoti, lai uzlabotu izēvielu efektivitāti un otraizēju izmantošanu. Tātad Japāna šeit ir uzspraud, uzstādījušas šeit sev ļoti ambiciozu uh, mērķi redzemju izmantošanu samazināt par gandrīz trešdaļu uh, salīdzinājumā ar tagadējo situāciju, kaut gan tā šies, šos materiālus ļoti daudz izmanto. Uh, un to gatavojas panākt ar jaunajām tehnoloģijām. ASV arī mums ir priekšā runājot par dažādu iesaistīto pušu sasaistīšanu tīklojumā un uh, panākt to, ka visi uh, ir uh, vienā pusē, un tātad mums šeit tiešām ir ļoti daudz darāmā. Negribu tagad uh, pievērsties atsevišķiem instrumentiem, par to vajadzētu debatēt citkārt, citreiz, bet uh, gribētu tikai izteikties par šiem trim pīlāriem stratēģijā. Manuprāt, svarīgs jautājums ir tas, vai mēs, līdzīgi kā Japāņi, iesim klāt šim jautājumam no šī izaicinājuma mēģināt uh, uh, veidot iespēju un veidot tādu inovāciju stratēģiju, kas uh, ļauj mums iet uz priekšu. Eh, runāju ar dažiem uzņēmējiem un eh, redzēju ļoti atšķirīgas nostādnes. Daži ir tādi gaudulīgi un žēlojas, citi savukārt ir tādi ambiciozi un noformulē sev ambiciozus mērķus. Tad, kad ir eh, grūti piekļūt izēvielām, tad mums pa, pašiem ir jādara tas, ko mēs redzam, ko dara uh, ķīnieši, tā saukto leapfrogging. Tātad uh, nevajadzētu gaidīt, ka citi mūs apsteigs, bet pašiem kaut ko darīt. Efektivitāte, izēvielu efektivitāte, otraizēja izmantošana arī tādās jomās, kurās par to vēl netika domāts. Pirms trim mēnešiem redzēmju otraizēja izmantošana netika apspriest. Tagad tas ir aktuāls jautājums, un jautājums ir par to, vai mēs šeit būsim vadošie vai nē tā sauktais eh, domestic mining, jeb izēvielu ieguve mūsu teritorijā. Rūpniecības un vīdes eh, ģenerāla direktorāti šeit ir apvienojušies uh, darbā pie šī jautājuma, lai uh, radītu uh, sinerģiju un lai nebūtu pretruns starp Natura 2000 un citiem mērķiem. Uh, Un tieši šādā saprātīgā sadarbības veidā mums vajadzētu darboties, eh, kad ir runa par mūsu um, tuvākajām kaimiņu valstīm. Grenlanda nav mūsu Eiropas Savienības teritorija, bet tā ir ļoti tuva valsts mums, un mums jau eh, vajadzētu no paša sākuma, tad, kad ir runa par šādiem jautājumiem, eh, to visu paturēt prātā. Un viss sarežģītākā joma, runājot par ehm, pieeja starptautiskiem tirgiem, Šajā trešajā pīlārā es tiešām gribētu aicināt eh, veidot sadarbības stratēģijas. Protams, eh, dažādos gadījumos var mēģināt, un kopā ar Meksiku un ASV Eiropas Savienība to vienreiz jau ir darījusi, mēģināt eh, risināt strīdus caur PTO, bet domāt, ka šādu konfliktu mehānismu izmantošana būtu labs instruments atrisināt visus konfliktus, tā ir ilūzija. Mums ir jāizstrādā kopīgas sadarbības stratēģijas, tas attiecas e uz OCCD, tas attiecas uz sadarbību ar Japānu un ASV, tas attiecas arī uz stratēģijām, kas ir saistīts ar sadarbību ar Ķīnu un, protams, citām resursiem bagātām valstīm. Pēdējais punkts. Šobrīd nav īsti skaidrs, vai Eiropā šī te nepieciešamība veidot efektīvu resursu izēvielu politiku, vai visi redz šo nepieciešamību? Vai tas uh, izvērtīsies tādā uh, nacionālā egoisma tendencē, vai tomēr mēs apvienosimies uh, un sadarbosimies, un es domāju, ka šeit Eiropas parlaments noteikti varētu dot savu pretspāru arī lielām valstīm Eiropas Savienībā, rūpējoties par to, lai mēs izvēlētos šo kopīgo ceļu un nevis uh, šo te elkoņu metodu cienoties dalību valsts starpā. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Paldies. Tagad ir seši, septiņi runātāji pieteikšies, astoņi komisārs ieradīsies pusē. Ja jūs visi tagad varētu izteikties vienā, divās minūtēs, tad būtu labi, jo savādāk mums būs jāpārtrauc šī diskusija. Pirmais Šimānska kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, neapšaubām šis ziņojums ir ārkārtīgi svarīgs. Un tas nav likumdošanas ziņojums bet tas attiecas uz eh, dabas resursu, uz minerālu izmantošanu un eh, pieejamību tiem, un tas būtībā veidos nākotnē gan Eiropas saimnības, gan visas pasaules eh, rūpniecības attīstību. Ja mēs zaudēsim šo nozare Eiropā, tas Un ja tā attīstīsies tikai tajās valstīs, kur efektīvi tiek pārvaldīta šī minerālu vielu un uh, citu vērtīgo izrakteņu iegūs politika, piemēram, Ķīnā, tad mēs būsim zaudētāji. Un tieši tādēļ mums efektīvi vajadzētu izmantot uh, savu pieju, veidojot tirzniecības nolīgums, uh, lai eh, nodrošinātu pieeju izēvielām Eiropas rūpniecībai. Šeit nav runa par solidaritāti ar mazāk attīstītām valstīm. Mums ir arī pašiem savi resursi. Nav tā, ka mums nebūtu pašiem nekā, bet mēs tos pietiekami neizmantojam. Mēs tos pietiekoši lielā apjomā neiegūstam, un acīm redzot, mums vajadzētu pārskatīt šo savu attieksmi. Uh, lai padarītu šos, eh, re, eh, šos resursus. Eh, bet es domāju, ka mēs varbūt esam pārāk cimperlīgi ar neskartās dabas sargāšanu un tādēļ nepietiekam izmantojam to, kas mums patiesībā pieder. Tālāk otrreizējā pārstrāde un efektīva izmantošana. Tas būtībā ir ļoti dārgi. Tas uzņēmējiem maksā ļoti daudz. Un ņemot vērā mūsu augsto regulējumu pakāpi, mēs īstenībā šīs rūpniecības nozars varam zaudēt. Tās gluži vienkārši pārvietosies uz tām pasaules daļām, e, kur uz šīm lietām skatās tā bišku saprātīgāk. Mums nevajadzētu varbūt dot priekšroku nevienam no šiem instrumentiem. Jā, paldies priekšsēdētāji, saka Rūbīgungs. Uh, Es vēlos piekrist Botikofer kungam, tas tiešām šis būs svarīga stratēģija. Un tas neatiecas tikai uz pārstrādāžojošajām uh, nozarēm, bet arī uz finanšu nozari. Jums ir vajadzīga šāda saprātīga pieeja un saprātīga noteikuma dažādas rūpniecības nozarēs. Uh, Ehm, protams, katrai nozarē ir jāveido sava pieeja. Šeit mēs nevaram visu unificēt, un es ceru, ka komisija nāks klajā ar priekšlikumiem dažādiem uh, rūpniecības sektoriem atsevišķi. Un starptautiskajā jomā runājot par PTO vai divpusējiem vai daudzpusējiem noliegumiem, uh, protams, ir jārunā par uh, stratēģiju, ko darīt pēc tam. Singapūras jautājums šeit, kā teicu, jau ir svarīgi. Ja mēs vēlamies investēt, tad mums ir jābūt drošai videi un ir jābūt uh, normāliem konkurences kritērijiem un ir jārespektē tas, ka valsts iepirkums uh, arī šeit ir um, centrālā veidā jāņem vērā. Uh, Startautiskā mērogā arī apusējīgums ir ļoti svarīgs priekšnosacījums, un pētniecībā būs ļoti svarīgi nākotnē rast aizstājai produkts, un var piekrist Būtikofer kungam, ka um, Natura 2000 šeit nedrīkst būt uh, pretstatīts jautājums, šeit varētu rasties ļoti labi projekti, bija tiešām labi projekti, kur uh, Um, kuri pat saņēma balvas, un uh, visbeidzot ir uh, otraizēja izmantošana arī jāskata globālā dimensijā. Šeit mēs varam veidot elastīgus noteikumus, kas ļautu mums piekļūt un nodrošināt šo piekļuvu izēvielām arī nākotnē. Paldies! Vido Kvadras kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Ir acīm redzams, ka jau zinām laiku ir pastāvējusi problēma nodrošinot un sabalansējot piedāvājumu pieprasījumu izēvielu jomā, un tā ir problēma, kas mums neapšaubām ir jārisina. Ir ārkārtīgi liels pieprasījums, īpaši no Āzijas ekonomiku puses, un tas nozīmē, ka mums ir jāveido Eiropā tāda kopēja stratēģija Un aplūkojot to, ko piedāvā komisija, Būtikofer kungs ļoti labi ir raksturojuši šo komisijas pieeju, ir šie trīs pīlāri, pīlāri, tie mēs, protams, varam piekrist šādam sadalījumam. Un mums ir jāveido ilgtspējīga politika Eiropas Savienībā, jāveido atbilstošas metodas un pieejas. Uh, kas e, varētu apmierināt mūsu mainīgās vajadzības, mainīgajos apstākļos. E, Budikoferkungs pieminēja arī subsidiaritātes principu. Mums šeit nevajadzētu uh, arī uh, aizmirst atšķirības starp dalību valstīm, jo 30% manas valsts ir dabas rezervāts, tātad zaļās zonas. Citās valstīs šīs dabas aizsardzības kārtības līmenis ir daudz zemāks. Uh, un 30% no visas mūsu zemes teritorijas ir aizsargājamas teritorijas, un tur nevar iegūt nekādas minerāla vielas. Mums ir ļoti rūpīgi jāizskata, jāpārskata varbūt arī jautājums par otrreizējo pārstrādi, jo ļoti daudzās valstīs nekāda otrreizēja pārstrāde, diemžēl, nenotiek, notiek. Uh, iesp, nu, tātad potenciāli izēvielu apglabāšana atkrituma poligonās. Tātad mums ir jāskatās, kā mēs izmantojam to, kas jau ir mūsu rīcībā. Tālāk ir pīlārs, kas ir saistīts ar ilgtspējīgu izēvielu izmantošanu pasaules līmenī. Piemēram, Arābu pasaulē pašlaik notiek ļoti svarīgi procesi, uh, Mums ir jāizlem, vai mēs turpmāk nākotnē atbalstīsim korumpētus diktators tikai tāpēc vien, ka mums tas ir vieglāk, ja mēs gribam dabūt izēvielas. Vai arī mēs rīkosimies citādi, mēs rīkosimies mm, politiski inteliģentākā veidā. Uh, Jo, piemēram, ja mēs atbalstām diktatūru tikai tāpēc, lai iegūtu no viņiem izēvielas, gal galā, kas, be, kas notiek, beig beigās šeit notiek, šādās valstīs notiek apspērsumi un izveidos režīmu, kas ir vēl sliktāki nekā iepriekšējais. Tā kā mums ir jāatbalsta demokrātiski režīmi un nevaram atbalstīt diktatūru tikai tāpēc, ka mums vajag izēvielas. Van Bremts, kundz, lūdzu. Thank you, voorzitter. Het treedt uiteraard mijn collega's bij dat dit een uh, bijzonder belangrijk onderwerp is waar we de komende maanden. Paldies, es domāju, ka tas ir ļoti svarīgs jautājums, un mums mm, par to būs daudz jārunā nākamajos mēnešos. Es zinu, ka mums ir ļoti maz laika, tāpēc es, eh, man komentāri būs īsi. Pirmkārt, eh, ilgspējīgā izēviela iegūšana, kā jau komisija te ir sosauksies savā dokumentā, ir jāpārliecinās par to, ka mums nav uh, tikai jauki vārdi. Nesen uh, ziņ, ziņās tika ziņās par to, ka liels metālsrādes um, kom kompānijas izmanto vertikālo integrāciju tad viņas uh, tad, mm, šajās tā, raktuvēs trešās pasaules valstīs. Jautājums ir šāds, vai mēs to atbalstām, vai tās ir labas izmaiņas. Bet galvenokārt jautājums ir šāds, kā mēs varam nodrošināt, ka ehm, šīs te iegūšana, ka tā tiek re reāli praktizēta. Un otrkārt, efektīvs izmantojums un otrreizē apstrāde. Daudzus gadus es eh, strādāju ar vidas jautājumiem. Un efektīvs izmantojums saistībā ar izaivielām ir eh, papildus eh, ekonomisks arguments lai eh, tie, tieši atbalstītu eh, otrreizēju apstrādi. Un es redzu, ka komisija ir kādas jaunas eh, idejas, tomēr netiek spērti praktiski soļi. Bija viena iniciatīva, kurā bija minēts, ka pirmā lieta, kas jādara, ir tas, ka attīstītie produkti ir jā, jā, jāizveido tā, lai uh, otrreizēja apstāde varētu būt vieglāka. Un tad, tad bet mūsdienās produkti tiek izveidot tā, lai tos pēc iespējas ātrāk varētu nu, nogādāt tirgu. Un, manuprāt, mums vajadzētu izveidot uh, tādu kā sistēmu šajā sakarā. Un cits uh, aspekts ir saistībā ar to, kā produkti ir saistīti ar trešās pasaules valstīm. Pagājušajā piekdienā es biju uh, Antverpenes ostā, un tur mēs. Uh, uh, vērojam, kā tiek eh, piemērota elektronisko eh, līdzekļu direktīva. Tur ir tonām, tur ir daudzas tonas, kuras uh, iet cauri um, ostai, viņas katru gadu tiek, tiek pārvadātas uh, uh, nelegāli. Uh, un ir jāpārliecinās, lai produkti tiek pārstrādāti mm, ilgspējīgā veidā. Nu, kas tie jau, kundze? Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos tad, tad uzsvērt arī iepriekš teikto. Tad divi punkti no manis. Pirmkārt, Mums ir jānosaka atšķirības starp to, kā atsevišķas valsts Eiro Eiropā tātad attiecas pret zemi. E, tik minēts, ka 30% no Spānijas teritorijas ir aizsargāta. Un arī natūra e, tīkls aizsargā teritorijas, bet dažās e, dalībvalstīs ir tikai 10%, 15%. Protams, ja ir aizsargāta zeme, teritorijas, kur ir eh, izēvielas, eh, tas nevar, eh, tas nevar iegūt. Un to ir svarīgi ņemt vērā, lai komisija to ņemtu vērā. Tā ir reālā situācija. Būs grūti sarežot vairāk izēvielu Eiropā, ja mēs nevaram izmantot tos avotus, kādi mums ir pieejami un pastāv ļoti reālas robežas šai zemē, ko mēs varam izmantot. Mēs nevaram izmantot zemi, kas ir dabas rezervāts. Un cits uh, aspekts, ko Rubikungs jau pieminēja, ir ļoti svarīgi. Pirmkārt, izvēlēties šo te otrreizējo pārstrādi un ot arī uh, atrast aizstājai produktus, produktus, uh, kurus var izmantot izavielu vietā. Un vienīgais veids, kā to var izdarīt, ir veikt pētniecību. Mēs zinām, ka, ka ir šī um, pē, um, ietver programma un būtu laba doma iekļaut pētniecību šajā programmā. To finansētu Eiropas Savienība. Mums vajadzētu īpaši pievērsties pētniecībai meklējot aizstājēju produktus izēvielām, eh, kuras eh, kļūst rētas. Un mums ir arī jācenšas samazināt uh, eh, izēvielu izmantojums Eiropas Savienībā. Paldies un paldies referentam. Paldies, priekšsēdētāji. Šis ir svarīgs temats un vietņu uh, resursu ir. Mēs visi esam vienisprātis, ka uh, izēvielu pieprasījums nākotnē tikai pieaugs. To mēs redzam šobrīd gāzes sektorā, kurā uh, daudzās dalībvalstīs uh, ir jāmaksā 30% vairāk par gāzi nekā citās valstīs protams, ir um, geogrāfiskas un uh, dabas uh, atšķirības, un uh, mēs redzam arī, kādas problēmas ir saistībā ar pārtiks cenu pieaugumu. Un mēs redzam arī, kas notiek Ziemeļāfrikā. Afrikā kurā šīs te augstās pārtikas cenas ir novadušas pie tā, ka cilvēki iziet ielās un gāž valdošo režīmu. Mēs redzam, kāda situācija ir izēvielu tirgos starptautiskā mērogā, kur notiek spekulācijas. Tika pieminēti šie te trīs pīlāres, tad šo dalījumu var atbalstīt. Uh, Svarīgākā loma šeit būtu Eiropas komisijai, un to vajadzētu arī mūsu atzinumā attiecīgi formulēt. Merkis Kond, lūdzu. Dank u, voorzitter. Nou gaan we eventjes een soort uh, uh, zoekplaatje doen. We hebben de... Paldies, priekšsādātāja kungs. Mēs uh, tā tad runājam par uh, šiem te uh, Uh, šo te paziņojumu par izēvielām, komisijas paziņojumu, bet uh, mēs nevaram uh, ar to apmierināties. Mums vajadzētu nevis vienkārši lietas nosaukt, bet uh, sasaistīt. Šeit tas vēl būtu precīzāk jāizstrādā. Mums vienkārši ir jāatbild uz jautājumu, kā mēs efektīvāk varētu izmantot izēvielas, kā tās taupīgāk izmantot. Tātad mums ir efektīvāka uh, izlietošana jāizvēlas, kā uh, mēs panāksim pieeju. Uh, izēvēlām. Tas arī ir svarīgs aspekts starptautiskā aspektā, bet, manuprāt, svarīgi ir arī šeit minēt uh, šos te tirdzniecības tiesību aspektus. Bet arī efektivitāte ir pārāk maz uzsvērta. Ir jāuzdod jautājums, kā mēs varam ilgtermiņā nodrošināt uh, to, ka šīs te izēvielas tiktu saprātīgāk izmantotas, eh, taupīgāk. Un tur ir vajadzīgi konkrēti pasākumi. Tātad kā, kā risināt šos jautājumus, tas ir ļoti svarīgi. Un tas, manuprāt, šeit nedaudz pietrūkst. Tas nav tāds eh, tikai filozofisks vērtējums. Es šeit būtu labprāt redzējusi tādus konkrētākus pasākumus, kas tiktu piedāvāti. Paziņojums par izēvielām, tas ir ļoti jauki, bet eh, ir arī citas eh, retas vielas, eh, kam būtu jāpievērš, piemēram, koksne, kas ir ļoti svarīgs materiāls mūsu rūpniecības nozarei. Un arī tā uh, cena pieaug, un tas kļūst aizvien par, par aizvien retāku. Uh, izēvielu. Nav runa te tikai par minerālu vielām. Mums tiešām vajadzētu precīzāk skatīt šo te jautājumu, kā uh, labāk izmantot. Nīblers kundze, Jā, es priekšsādātāju kungs raugos uz pulksteni, izteikšos īsi pāris piezīmes. Pirmkārt, Putifofer kungs, manuprāt, ir ļoti labi, ka jūs esat referents, un tas izpaudās jau jūsu šodienas uzrunā. Es gaidīšu jūsu uh, Uh, ziņojumu projektu un Rūpniecības komitejā mums vajadzētu tiešām pievērsties galvenokārt šīm te redzemēm. Ja mēs sāksim runāt arī par lauksainicības produktiem un citām lietām, tad mēs nevarēsim savā starpā un ar padomu jau nu netik vienoties. Tātad ļoti labi, ka uh, ir šī koncentrēšanās uz rūpniecības politikas jautājumiem ziņojumā. Otrakārt, gribēju tikai uzsvērt to, ko kolēģi jau teica, svarīgākais šeit ir uh, raudzīties, cik lielā mērā mēs varam rast šeit tādu visu Eiropas pieeju, un šeit parlamentā tas ir viens no svarīgākiem jautājumiem, kas ir jāapspriež turpmākajos mēnešos iekšējā tirgus stratēģijā un citur, bet, eh, ja es lasu ikdienā avīzēs, cik ļoti svarīgas šeit ir nacionālās intereses, tad es jūtos nedaudz tā kā apmuļķota. Tātad arī raugoties uz šo jautājumu, Butikofer kungs ir jāsūt skaidrs signāls no parlamenta, ka tur, kur ir saprātīgi rīkoties Eiropas mērogā, tur arī vajadzētu vienoties par instrumentiem Eiropas mērogā, bet dalību valstīm tad tas ir jā, jāatbalsta. Trešais temats, ko daudz kolēģi pamatot pieminēja, uh, ir eh, arī vīdes aizsardzības aspektā rast šeit eh, saprātīgus risinājumus. Eiropas Savienība šeit ir eh, spērusi būtiskus soļus uz priekšu. Bavārijā situācija ir ļoti mainījusies. Arī raugoties uz redzemēm, mums vajadzētu rast um, risinājumus, kā varbūt uh, Eh, kaut kādas eh, likumdošanas normas direktīvas eh, nedaudz vaļīgākas padarīt, lai būtu saprātīgs risinājums. Paldies, un tagad Gģibkungs, lūdzu. <clears throat> Paldies, priekšsēdētāji. Kas attiecas uz dabas resursiem? Šimanska kungs runāja par eh, pašu resursiem, kas mums būtībā ir, bet mēs paši esam pārtraukuši tos iegūt, jo šobrīd taču pastāv jaunas attiecīgo minerālu iegūst tehnoloģijas, eh, piemēram, ja mēs runājam par degslānekļu iegūšanu un mēs esam uh, papulējušies uh, pievērst uzmanību šīm jaunajām tehnoloģijām, lai gan faktiski te, šeit tas nebija tāds risināmais jautājums, kas tika izvirzīts plenārsēdes laikā. Un Pīdēl Kvadraskungs minēja, ka reizēm tas ir daudz ērtāk sadarboties ar diktatoriem, lai iegūtu izēvielas. Taču es gribētu norādīt uz kādu citu valstu grupu, kurām arī ir resursi, viņu pašu resursi, tātad pieprasītie, eh, pieprasīt izēvielu resursu, bet eh, valstīm ir kaut kāda eh, politika, kas eh, vēd tādas ārkārtīgi sarežģītas eh, sarunas ar eh, ļoti mm, tādiem paģērošiem nosacījumiem un ir ļoti grūti ar viņiem vienoties. Piemēram, Sudānu. Sudānā arī ir nafta, bet naftu šeit iegūst, piemēram, Ķīna. Eiropa mm, tur ir klātnēsoša. un arvien vairāk investīciju tātad preču tirgos, tas ir arvien vairāk un vairāk saistīts ar finanšu investīcijas tirgiem, un tas ir saistīts arī ar pārtiks cenām. Tā, mēs tagad varējām dot visiem vārdu, vai Butikofer kungs arī vēl gribētu izteikties. Četrus teikums. Labi, mēs skaitīsim līdzi. Uh, Es gribētu pateikties kolēģiem par idejām un ieteikumiem un apsolu īpaši Merkijas kundzei, ka šie konkrētie pasākumi būs. Es piekrītu tam, ko Gžibikungs teica tagad noslēgumā, ka ar jaunām tehnoloģijām mēs arī savās mājās varam iegūt pieeju izēvielām, par kurām, par ko agrāk varbūt netika domāts. Un vēlreiz gribu uzsvērt, ka es eh, pozitīvi vērtēju to, un es ceru, ka tas tā saglabāsies, ka līdz šim nav eh, bijis strīds starp rūpniecības un eh, vīdes aizstāvjiem, kā rīkoties ar Natura 2000. Un šis te priekšlikums, ko izsaka Uh, vides un rūpniecības ģenerāldirektorāti. Uh, man prieks, ka neviena puse nekritizē šo kopīgo priekšlikumu. Un treškārt, es uh, tiešām piekrītu tam, ko teica Van Bremtas kundze, Vidals Kvadras un Delkastījo kundze, ka mums jāraugās uz to, kas notiek praksē un nevis tikai jāformulē vispārēji principi. Tas attiecas gan uz uh, WEEE e direktīvu, uh, gan arī par eh, pieejamajām izēvielām tepat Eiropas Savienībā. Un pēdējais teikums Šimānska kungam, tas ir ceturtais teikums priekšsādātāja kungs, pirms vienas nedēļas biju 11. Uh, eh, alumīnija otrreizējās izmantošanas kongresā un no turienes paņēma līdzi ļoti uh, labu skaitli. Ja tas tiek izmantots uh, otrreizēji, tad var ietaupīt 95% no enerģijas, kas citādi būtu jāizmanto, lai ražotu jaunu resursu. Un šajā aspektā, es domāju, otrreizējās izmantošanas stratēģija var būt arī ekonom, ekonomiski pievilcīga. Paldies! Līdz ar to šis temats uh, vēl, protams, nav izskatīts, bet šis darba kārtības punkts ir izskatīts. Tā Jānīkungu gribētu sveikt šeit komitejā, atkārtoti gan jau, un uh, viņš uh, runās ar mums par mazās uzņēmējdarbības aktu un tā pārskatīšanu un par paziņojumu par izēvielām. Tātad uh, izēvielu jautājumu mēs noteikti skatīsim tātad vēlreiz. Vispirms sirsnīgi sveicu jūs šeit, Tajāniekungs, un otrkārt jums vārds ievadrunai, un pēc tam kolēģiem būs iespēja uzdot jautājumus vai izteikt piezīmes. Lūdzu. Paldies, priekšsādātāja kungs. Eh. Paldies, priekšsādātāja kungs. Labvakar. Pirmkārt, eh, pirms es eh, iepazīstinu jūs ar divām iniciatīvām, kuras jau tiek piemērotas no mūsu uh, eh, dokumentu par rūpniecības politiku. Es vēlētos uh, pateikties ITRS komitejai par uh, sniegto atbalstu paziņojumam par rūpniecības politiku. Langas kunga ziņojums pilnībā atspoguļo komisijas ziņojuma būtību. Tas saņēma arī padomes atbalstu, un es uzskatu, ka tas ir ļoti labi. Un es domāju, ka arī parlamenta ziņojums tiks labi uztverts. Tātad gal galā nebūs šeit pavadīt 14 gadus veltīgi, un kā jūs zināt, trešdien mans priekšlikums komisijai Pēc man priekš, priekšlasuma tātad komisija pieņēma uh, uh SBA pārskatīšanu. Tas ir ļoti strateģisks dokuments. ne, ne tikai mazajiem vidējiem uzņēmumiem, bet tas ir strateģiski visai reālajai Eiropas Savienības ekonomikai. Mēs runājam par jautājumu, e, kurš atspoguļo lielu Eiropas uzņēmē darbības daļu. Gandrīz 70% e, darba vietu nodrošina maziem vidēji uzņēmumi. Un e, strādāt, lai šie uzņēmumi labi darboties, nozīmē, ka uh, jūs strādājat nevis tikai svarīgā ekonomikas daļā, bet jūs strādājat arī tad, daudzu miljonu Eiropas strādnieku labā. Un šis te SBA, kuru pieņēma 2008. gadā, tas pats par sevi bija eh, eh, tāds eh, ambiciāls priekšlikumu kopums. Un pateicoties lielā mērā Eiropas parlamenta atbalstam, mums izdevās uh, Eh, pieņemt eh, vairākus svarīgus eh, likumus, kā piemēram novēlto maksājumu direktīvu, un ir daudzi citi jautājumi, kas jau ir spēkā. Vienīgā problēma ir Eiropas uzņēmumu statūti. Es ceru, ka šis priekšlikums beidzot tiks pieņemts padomē. Mēs pieņēmām dokumentu, kura mērķis ir dot jaunu elpu mazā biznesa jomai, lai šie uzņēmumi varētu pārvarēt krīzi, kur arī viņiem ir daudz eh, kaitējusi. Un stratēģija, kuru es, ar kuru es jūs šodien iepazīstinu, tā ir kā jauna svaiga fāze. Komisija vēlas atbalstīt šo sektoru, kurš ir tik uh, svarīgs mūsu ekonomikai. Bet mums ir jāņem vērā uh, ta, uh, to, tas, ka situācija ir mainīsies salīdzinot ar 2008. gadu, un faktiski maziem vidēji uzņēmumi ir daudz, zaudējuši daudz darba vietas. vairāk nekā 2,3 miljonu darbvietu ir zaudēta. Tad eh, šis eh, skaidrs ir ievērojams. Un šajā pārskatīšanas eh, dokumentā, SBA pārskatīšanas dokumentā, kas, kas tajā ir iekļauts, pirmkārt, tad, tad ir šis te um, mazo vidējo uzņēmumu pārstāvja aspekts, kā jūs zinat. Šis jaunais uh, mazo vidēju, mazo vidēju uzņēmumu kungs, eh, Krespo kungs, kurš ir arī kopā ar mums. Daniela, vai jūs varētu piecelties? Kajehas kungs ir jaunais ģenerā, ģenerāla direktora vietnieks uh, uzņēmēja darbības ģenerāla direktorātā, un viņam nāksies uh, pārbaudīt uh, šo te aktu no Eiropas komisijas puses. Un tas ir tāpēc, ka mēs komisijā esam izvēlējušies cilvēku, kurš tātad eh, veltīs savu darbu eh, mazo vidējo, mazo vidējo uzņēmumu darbībai dalībvalstīs. Un vi, viņš arī būs kontaktā ar eh, maziem vidējiem uzņēmumiem, un viņš visu laiku redzēs no savas augst, augstā posteņa, kas tieši tiek darīts, lai atbalstītu šos uzņēmumus. Bet mēs esam lūguši arī visām Eiropas Savienības dalībvalstīm nosaukt uh, savus vēstniekus mazajiem vidējiem uzņēmumiem. Un mēs esam lūguši vietējām iestādēm, es domāju, piemēram, par Itālijas reģioniem vai arī Spānijas reģioniem vai Vācijas zemēm, eh, kurām ir eh, likumdevēja tiesības un visām pārējām eh, vietējām iestādēm, ja tās vēlas, arī tās var iecelt šādu mazo vidēju uzņēmumu kungu, pārvaldnieku kurš pārauga to, kā šis akts tiek eh, īstenots viņu teritorijā. Un es vēlos uh, ielūgt visus pārstāvjus, visus šos pārstāvjus no vietējām institūcijām uz Briselu, lai viņi uh, piedalītos uh, kopīgā darba dienā pētot to, ka, tieši kā šis tā, SBA tiek īstenots. Tad eh, tādā veidā mēs redzētu, ko valsts iestādes dara atbalstīt mazos un vidējos uzņēmumus. Un mēs uh, domājām, ka būtu labi izveidot arī um, semināru, uh, vadīt semināru. Tā būs jā, tad, jā, jauna darba grupa, kuras uh, loma būs uh, viedokļu salīdzināšana attiecībā uz uh, mazajiem vidējiem uzņēmumiem. Uh, iesaistot arī biznesa asociācijas, ne tikai valsts iestādes. Un šī te grupa e, novēros darba dalību valstīs. Arī tāpēc, ka pārvaldība nozīmē pārbaudīt to, kādi rezultāti ir sasniegti partnerībā ar dalībvalstīm, un mēs vēlamies veicināt partnerību ar komisiju. jo šis te akts ir tātad, eh, es, es, es esmu iepazīstinājis ar šo aktu arī dalībvalstīs. Es biju Romā un pēc divām nedēļām eh, es iepazīstināšu ar eh, jauno MV, MVU kungu arī citās valstīs, kā Lielbritānijā, Bulgārijā. Un Bulgārija jau ir paziņojusi, ka tā iecels šādu MVU kungu vai kundzi, sakojot Eiropas, Savienības, Eiropas komisijas ieteikumam. Un tad ir, ir bijuši, bijuši pozitīvs atsauksmes arī no daudzām vietējām iestādēm, daudzās valstīs. Cita doma, kuru mēs tātad izplatām uh, dalībvalstīs, ir tas, ka reiz gadā uh, kon uh, konkurētspējas padomu būtu jānotur, kurā varētu runāt par uh, politikām, kā atbalstīt uzņēmē, uzņēmējus. Tur būtu konkrētas iniciatīvas, kuras pārbaudītu to, kā eh, SVA tiek īstenots. Un eh, tad eh, tur tiek mudināts dalībvalstis darīt, darīt kaut ko praktisku, taustām no savas puses. Un vēl es vēlos pieskārties jautājumam par vienkāršošanu, lai kļūtu par uzņēmēju. Tad kļūšanai par, par uzņēmēju vajadzētu būt vienkāršākai un lētākai nekā, nekā tas ir tagad. Uh, E, process jau virzās uz priekšu, bet tas vēl ir jāuzlabo. Un mērķis ir tās, ka vajadzētu izveidot uzņēmumu trīs dienu laikā, neiztērējot vairāk par 100 eiro. Bet mēs vēlamies nodrošināt arī to, ka licenšu nodrošināšana, uh, iegūšana, arī tai ir jā, jāveltī mazāk laika nekā tagad. Un mans mērķis ir sasniegt to visu, uh, 30 dienu, maksimāli 30 dienu laikā. Ja jūs vēlaties eh, izveidot uzņēmumu, jums eh, nevajadzētu būt eh, nepārvaramies šķēršļiem, kuri tad jums likt mainīt uh, savu viedokli par uzņēmumu dibināšanu. Arī attiecībā uz pieeju kredītam uzņēmējiem ir jābūt lielākai pieejai kredītiem. Mēs esam domājuši par garantiju sistēmu kredītiem. kas, kas veicinātu investīcijas un izaugsmi. Un tas būtu um, turpmākās finanšu programmēšanas um, ziņā. Un tad ir svarīgi nodrošināt resursus inovatīvākajiem uzņēmumiem, Es runāju ar savu uh, kolēģi komisijā Barņiekungu, un tad mēs vēlamies garantēt to, lai līdz 2012. gadam iekšējais uh, tirgus būtu realitāte uh, attiecībā uz uh, pamatkapitāla uzņēmumiem. Mums ir vajadzīgs programmas un uzņēmumi Eiropas līmenī. Tiem ir jābūt vienkāršākiem. Uh, mums ir jāsakās no, no pārbaudēm, administratīviem šķēršļiem pārbaudēm, kas notiek divas, trīs reizes, un mēs gribam nodrošināt to, lai visi e, finanšu starpnieki varētu izmantot Eiropas finanšu instrumentus. Un bankām būtu zamāk, e, eh, zamākas e, eh, kapitāla likmes. Un tā informācija vajadzētu būt in, internetā. Informācija nevajadzētu būt tikai trijās galvenajās valodās, bet arī jebkurā Eiropas valodā jo nevar garantēt to, ka kādā mazā uzņēmumā būs, eh, būs cilvēks, kurš eh, runās citā valodā, izņemot eh, savu vietējo valodu. Cita svarīga tēma, kuru mēs apskatīsim, ir pieeja tirgu. Mums ir jākoncentrē savs darbs uz valsts iepirkumu. Tur ir liels darbs vēl darāms. Mums ir jāīsteno paraugu prakses kodeks Daudzas eh, dalībvalstis eh, vēl šo kodeksu nav aktivizējušas. E, eh, 16 dalībvalstīm tas vēl ir jāizdara, un 11 to jau ir izdarījušas šis ir tirgus ir 17% e-, Eiropas IKP vērts, un tāpēc mēs runājam par vienkāršošanu un e-valsts eh, e, iepirkumu, un tas, eh, to var izmantot eh, daudz līgumslēdzēju puses. Mums ir jādā, jādomā par tātad šīs tā iepirkuma direktīvas pārskatīšanu. Un, protams, svarīgi ir arī domāt par pat, patērētāju, patērētājiem un kā viņiem var tikt nodrošināta informācija. MVU ir jāzina par produktā eh, izcēlesmi un viņiem ir jādarbojas eh, arī eh, vides aizsardzības jomā. Arī sagat sagatavošanas fāzē mēs esam daudz dzirdējuši par made in zīmolu un daudzas dalībvalsts pie tā strādā un mēs nodrošinām vadlīnijas mazajiem vidējiem uzņēmumiem. Lai, tā... lai viņi varētu nodrošināt to, ka viņi ir atšķirami uh, un atpazīstami, un lai mēs tiešām zinātu, kas ir patiesā produkta izcelsme. Un par to jau daudzkārt ir runāts ar parlamentu un padomi. Mums ir jābūt arī tādiem drošiem nosacījumiem, lai netiktu slēgti tādi nevienlīdzīgi un netaisnīgi komerc kontrakti. Uh, jo ļoti bieži uh, šiem uzņēmumiem nāks piekrist neizdevīgiem līguma noteikumiem tikai tāpēc, ka viņiem nav šīs te ļoti spēcīgās uh, pozīcijas sarunu vešanā, un tieši šeit varbūt vajadzētu piedāvāt attiecīgu likumdošanu. Mēs ļoti labi saprotam, cik tas ir svarīgi. Tālāk mazo un vidēju uzņēmumu starptautiskošana. Jā, ir svarīgi nodrošināt, lai uzņēmiem būtu vieglāk, piemēram, veikt maksājumus pārobežu kontekstā. Tas tiem palīdzētu, piemēram, vieglāk piekļūt parādnieku banku kontiem, jo ļoti daudz maksājumu ir nenokārtot tieši no uh, Eh, partneriem eh, ārzemēs, un tieši no tā baidās mazie un vidēji uzņēmumi iesaistoties, eh, teiksim, vai sadarbojoties ar pircējiem ārzemēs. Tad mums ir vajadzīga šī jauna, jaunā stratēģija, ja mēs runājam par mazo un vidēju uzņēmumu iziešanu startautiskā tirgu, un ir jānodrošina šiem uzņēmumiem iespēja piekļūt konkrētiem tirgiem, Un, e, protams, jāpiedāvā iespēja MBU iegūt zināšanas par šīm iespējām un par darbību Eiropas tirgu. Tieši tādēļ, lūk, šis mazā biznesa akts arī ir radīts. Tālāk vēlos e, pāriet e, pie izēvielu tēmas. Tā ir vēl viena ļoti svarīga strateģiska joma mūsu tautsājumniecībai, un tas ir svarīgi, lai nodrošinātu konkurētspēju mūsu uzņēmumiem. Es zinu, ka jūs tikko par to runājāt, jo Butikofer kungs ir autors dokumentam par šo tēmu. Bet es tikai vēlētos vēlreiz atkārtot, ka mūsu paziņojums par izēvielām aplūko šo jautājumu gan eh, tīri no mana mm, portfeļa, tātad pilnvaru uh, viedokļa, un arī Čolaša kunga uh, portfeļa ietvaros ir daļa no šīs tēmas, īpaši, ja tas attiec uz finanšu aspektiem. Tātad tīri fiziski izēvielu tirgus un tā padarīšana efektīvāka ir tas, kas ir mans uzdevums. Un mums šeit ir jācenšas tiešām vērsties pret nestabilitāti un svārstībām šajā tirgu. Un šie jautājumi būs tieši saistīti ar G20 un G8 sarunām. Bet es tagad varbūt vēlētos koncentrēties tieši uz savu atbildības jomu. Es esmu šeit identificējis tādus trīs galvenos pīlārus. Viens no tiem ir saistīts ar uh, uh, izēvielu iepirkšanā ārpus Eiropas Savienības. Uh, otrais ir resursu iegūšana Eiropas Savienības ietvaru, ietvaros un uh, otrreizējā pārstrāde un efektīva izēvielu izmantošana. 2008. gada stratēģija jau ir nesusi savus augļus. Piemēram, ir radīts uh, saraksts, kurā ir ietverti 40 uh, svarīgi, svarīgi enerģētikas izēvielas Eiropas Savienībai, eh, kas ir cieši saistīti ar dažādām attīstības politikām un to elementiem, kā arī ar septīto ietvaru programmu. Un te šīs te vadlīnijas norāda uz to, kā vajadzētu izvērst, piemēram, kalnrūpniecības aktivitātes Natūra 2000 teritorijās. Šobrīd mēs aplūkojam izēvielu situāciju, un e, tātad Spānijas prezidentūras laikā mēs ar to nodarbojāmies, un mums ir tāda sajūta, ka uh, šis te saraksts varētu būt garāks, un priek, un, teiksim, pieprasījums 2013. gadā varētu būt daudzkārt pieaudzis, salīdzinot, teiksim, ar 2006. gadu situāciju. Uh, Un tieši tādēļ mums ir jāizskat katrs šis te materiāls atsevišķi, katra izēviela atsevišķi, m, mm, izstrādājot stratēģiju, kā nodrošināt tā pietiekamību. Bet es domāju, ka, es domāju, ka saraksts noteikti tiks pagarināts. Kā jūs zināt, tad izēvielu ieguve uh, Eiropas Savienībā ir ļoti zemā līmenī, un tas nebūtu nenozīmē, ka šādas ieguvas potenciāls Eiropā nepastāvētu. Gluži otrādi. Es eh, pašlaik tā ļoti rūpīgi strādāju pie um, ārējās rīcības aspekta šajā jomā. Es esmu apņēmies iekļaut šajā dokumentā Eiropas Savienības Āfrikas rīcības plānu, veselu nodaļu, kas būtu veltīta tieši izēvielu eh, ieguves jautājumiem eh, savstarpējā nolīgumā starp ES un Āfriku. Es esmu iekļāvis sarunu tabulā eh, starp Krieviju un ES arī izēvielu jautājumu Pagājušajā rudenī Romā mēs par to spriedām, un pagājušajā nedēļā mēs runājam par šo jautājumu, tiekoties ar Krievijas federācijas pārstāvjiem, un nākamreiz, kad mēs tiksimies, es par to runāšu atkal. Mēs plānojam tikties Sanktpēterburgā, un ir plānots tikties ar Krievijas rūpniecības ministru. Uh, Un šeit, es domāju, mēs runājam visas eh, Eiropas rūpniecības vārdā, vedot šīs sārunas. Um, ehm, došos eh, pēc vasaras pārtraukuma arī uz Latīņu Ameriku. Un Brazīlijā mēs izskatīsim arī, protams, citus jautājumus, bet galvenokārt runāsim par izēvielu, matri, eh, izēvielām, līdzīgi kā tas bija Indijā un Ķīnā. Kas attiec uz ārējo pīlāru, tātad uz izēvielām no citām valstīm. Šeit mums vajadzētu veidot attiecīgu tirsniecības politiku ar izēvielām un iekļaut šo tēmu mūsu divpusējās un, daudzpusē, divpusējās un daudzpusējās tirniecības nolīgumos. Un par eh, dažādiem eh, juridiskiem šķēršļiem investīcijām eh, šajā jomā. Un tālāk otrs aspekts, otrs punkts, ko mēs varam darīt šeit Eiropas Savienībā. Tur mums ir daudz darāmā. Mums joprojām ir izēvielu iegulas Eiropas Savienībā, un mums ir jāizveido nosacījumi, kas regulētu eh, kalnu rūpniecību Eiropas Savienībā, un Eiropas Savienība uh, veicinās labākās pieredzes apmaiņas starp dalību valstīm. Nesen tik publicētas uh, vādlīnijas attiecībā uz Natūra 2000 teritorijām un kalnrūpniecības aktivitāšu izvēršanu šajās teritorijās vai to tiešā tūmā. Un es eh, gatavojos arī publicēt visu izēvi, pieejamo izēvilu sārakstu Eiropas Savienībā. Ko mēs vēl varētu darīt? Daudz mēs varētu darīt arī zinātniskās pētniecības jomā un inovāciju jomā. Es esmu pārliecināts, ka uh, mums šeit pat tiešām ir iespējas, jo ir daudz uh, izēvielu, kas ir uh, pieejamas atkritumu poligonos, un ja tās otrreizē nepārstrādās, tās vienkārši aiziet bojā. Un lūk, šādu izēvielu pārstrāde un atgūšana ir jautājums, pie kā ir jāstrādā, izstrādājot likumdošanu. To jau paredz virkne mūsu pieņemto likumdošanas aktu par uh, norakstītajām automašīnām un elektroprecēm. Uh, Un es domāju, ka parlaments piekritīs, uh, ka parlaments ir jau sen aktīvi iesaistījies šajā te uh, procesā. Un uh, noslēdzot šo tēmu, uh, lai mēs varētu aizsargāt mūsu nodarbinātību, konkurēt spēju, e, mums ir e, jānodrošina izēvielas, lai varētu turpināt ražot preces, ko mēs ražojam. Tas ir e, obligāts priekšnoteikums, lai mēs apmierinātu mūsdienu sabiedrības vajadzības, un tai būtu jābūt prioritātei. Un es šeit nežēlošu pūles, lai nodrošinātu šādu situāciju, kas attiecas uz izēvielām, tad mums ir jābūt efektīvai stratēģijai, uh, kas patiešām atbilstu mūsu vēlmēm un palīdzētu mūsu uh, sistēmai uh, darboties. Un mēs nevēlamies veicināt cenu pieaugumu, tāpat laikā uh, Mēs vēlamies nodrošināt to, lai vīde tiktu atbilstoši aizsargāta, tā kā mums ir jāaizsargā uzņēmuma intereses un vīdes intereses, veidojot koordinētu rīcību, kuru es kā ceru atbalstīts arī Eiropas parlaments. Es šeit arī apstāšos un esmu tagad pieejams jums jautājumiem. Paldies, komisārkungs, par visaptvarojušo informāciju. Tēmen, par abiem šiem tematiem ir pieteikušies vairāk kā desmit runātāji, tas nozīmē katram minūte. Lūdzu, ievērojiet pēc iespējas šo laiku, jo pretējā gadījumā mēs nedzirdēsim komisāra atbildes. Hercogs kundze ir pirmā lūdzu. Thanks, Chairman. Uh, I was very... Priekšsēdētāji, paldies, uh, komisāra kungs, ka šodien ieradāties pie mums lai pārunātu šos, šīs svarīgās tēmas. Jūs droši vien nepārsteigs eh, tas, ka es uzdošu jautājumu par eh, šo te eh, SBA pārskati. Es tikai vēlos pateikties par jūsu reakciju par rakstisko jautājumu, par mutisko jautājumu, kur iesniedz pagājušā nedēļā kopā ar kolēģiem no, um, no MVU grupas Un tātad mans jautājums, ko parlaments un šī komiteja var darīt, lai atbalstītu jūsu pūles, jūsu apņemšanos, lai šis akts tiktu īstenots, tāpēc ka MVU gaida šo te īstenošanu, nevis pašu, pašu dokumentu pazino, paži, paziņošanu. Paldies. Lieliski, ļoti labi, Rubikungs. Jā, es gribētu īpaši pateikties komisāra kongam par to, ka viņš eh, runājot par mazās vidējā, mazajās uzņēmējdarbības aktu, runā arī par ietekmes novērtējumu jo tagad tiek apspriests par eh, CO2 samazinājumu palielināšanu no 20 uz 30 procentiem, ko tas nozīmēs eh, energoietilpīgajai rūpniecības nozars daļai. Un te ir dažādi uzņēmumi, eh, uzņēmumi vienkārši eh, dosies prom no Eiropas un tādējādi zaudēsim darba vietas. Šeit es no Rūpniecības ģenerāla direktorāta gaidu atbildi, kāda ietekme būs šim te CO2 30% samazinājumam un ar kādu um, aizceļošanas potenciālu mums šeit ir darīšana. Uh, Un otrs prote, pro, punkts, protams, ir MBU pieeja riska kapitālam. Vai jūs nevarētu iedomāties, ka komisija noteiktu 20% mērķi pašu kapitālam, kas būtu līdz 2020. gadam jāsasniedz, lai līdz 20. Eh, gadam eh, MVU būtu vismaz 20% paškapitāla kvota, jo tas radītu uh, maksātspēju labāku. Paldies! Angela Knībler, lūdzu. Paldies, komisāra kungs. Paldies arī par jūsu teiktu par mazās uzņēmē darbības aktu pārskatīšanu. Es piekrītu jūsu vērtējumam uz to, uh, cik svarīgi ir MVU. Tie rada darba vietas uh, un uh, arī um, apmācības vietas. Es dzirdu no mūsu uh, um, MVU pārstāvjiem um, galvenokārt sūdzības par birokrātiju. Un viņi sūdzās arī par uh, finanšu līdzakļu nepieejamību. Man ir jautājums par birokrātiju, un tur var atsaukties uz to, ko Hercogas konze teica, proti, ka MVU cer, ka tas, teiks, beidzot tiks labots. Pirms diviem gadiem, ja nemaldos, bija debates par uh, tahogrāfu pienākumu Es uh, neatceros, vai jūs, nezinu, vai jūs tos, to atceraties, bet pirms pāris gadiem mēs ieviesām obligātu tahogrāfu lietošanu uh, nelielajās smagajās automašīnās, uh, tātad amatniekiem vajadzētu atbrīvot, viņus vajadzētu atbrīvot no šī pienākuma. Um, bija runa sākotnēji par 50 kilometriem, tagad būtu runa par 150 kilometriem. Uh, Man vēlētāji jau sen gaida šo, šīs izmaiņas, par to mēs plaši diskutējām parlamentā un par to arī nobalsojām. Es nezinu gan, kāpēc tas vēl nav īstenots. Šeit ir runa par vienkāršotiem arī noteikumiem uh, grāmatvedībā MVU. Un šeit mans jautājums, kāda ir situācija? Ilgi uh, maziem uzņēmumiem ir jāveido tikpat sarežģīts bilants kā lieliem koncerniem un ko tad es varu teikt saviem vēlētājiem savā reģionā, kad viņi var sagaidīt uh, atvieglojumus. Telka Valjo kundz, lūdzu. Thank you very much, President. Paldies, priekšstāja kungs. Es uh, vēlos apsveikt uh, komisiju un, un komisāru. Tomēr man ir jautājums par uh, SBA, kā jūs teicāt. Tātad e, e, šie uzņēmumi ir galvenie darba vietu radītāji. Es vēlos jautāt komisijai, vai nav iespējams iet e, vēl tālāk darba vietu radīšanā? šajā e, jomā. Inovatīvi MVU varētu būt ļoti svarīgi, lai radītu darbvietas jauniem cilvēkiem. Daudzās Eiropas valstīs ir ļoti liela uh, problēma, tātad uh, jauniešu bezdarbs. Es zinu, ka tas, šis, šī problēma ir ļoti tuvu jūsu sirdī. Paziņojumā Jūs nesat pārāk ambiciozi, jūs eh, sakāt eh, rad, radīt eh, monitoringa schēmas, pieņemt nākotnes iniciatīvas, tomēr jūs nesat diezgan ambiciozi šajā jautājumā. Varbūt mēs varētu iet tālāk, un, tālāk un, un pieskarties šim jautājumam. Tad, tad vai mēs varam iet tālāk tieši jautājumā ar jauniešiem? Paldies! Kastījo kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, komisāri, par, par, par to, ka ieradāties, lai mums pastāstītu par visiem šiem jautājumiem. Es centīšos izteikties ļoti īsi. Pirmkārt, attiecībā uz MVU. Pamatā tas ir jautājums par konkurētspēju, kas attiec uz visiem uzņēmumiem. Bet es koncentrēšos uz MVU ir vairāki punkti, kuriem vēlos, eh, kur, kurus es, kuriem es vēlos, lai jūs pievēršat pietiekam lielu uzmanību. Tātad uzņēmum ir, uzņēmums nevar ātri reaģēt, ja darba tirgus eh, nav eh, elastīgs. Tā ir fundamentāla problēma, kāda ir daudzās valstīs. Šī tā, darba tirgus e, elast, elastīgums un jo sevišķi attiecās uz MVU, ja mēs runājam par elastīgumu, mums eh, tad ir jārunā par, par darba tirgus eh, elastīgumu šajā kontekstā. Un otrkārt, iekšējais digitālais tirgus. Tur ir problēmas ar pašu iekšējo tirgu, bet tomēr tur ir īpašas iezīmes, kā piemēram eh, sadrumstalotība attiecībā uz patērētāju tiesībām. E, intelektuālais īpašums tie ir fundamentāli jautājumi, un MVU varēsies labi attīstīties pateicoties iekšējiem digitāliem tirgum. Bet viņus ne, ne, viņam nevajadz, šim problēmām viņam nevajadzētu traucēt. Un cits jautājums sastīts ar iepriekšējo runātāju jautājumiem Manuprāt, ļoti interesanti ir tas, ka kā izveidot uh, nodokļu pastāvību jauniem uzņēmējiem. Ja, piemēram, no, izveid, no, no maz uzņēmuma atteicās liels, izveidojas liels uzņēmums. Mums uh, vajadzētu izveidot uh, tādu kā nišu jauniem uzņēmējiem. Jā, paldies, priekšsēdētāja kungs. Es gribētu pateikties komisāru kungam par to, ka viņš uh, uzņem šo cīņu MVU vārdā. Viņš uh, īpaši pieminēja labāku finansējumu jautājumu MVU un arī runāja par direktīvas pārskatīšanu par valsts iepirkumu un izsolēm. Es nerunāšu par uh, pirmo jautājumu, bet par uh, šiem te konkursiem. Tiešām uh, MVU ir ļoti sarežģīti piedalīties valsts iepirkuma konkursos. Viņi var dot ļoti labu ieguldījumu ekonomikā Un tad, kad mēs pārskatīsim šo direktīvu, mums ir jāatvieglo pieeja MVU. Un uh, svarīgi ir arī uh, padarīt uh, vieglākas prasības attiecībā uz kapitālu šiem te MVU, jo pretējā gadījumā viņiem ir uh, sliktāka situācija konkurencē. Un runājot par administratīvo slodzi, dalību valstu valdības vienmēr uh, cenšas atvieglot uh, slogu uh, MVU, bet pēc pieredzes es zinu, ka liela daļa likumdošanas, kuras mēs šeit pieņemam parlamentā un padomē, un komisija tajā visā piedalās, uh, rada jaunu slogu uzņēmumiem. Un tad, kad mēs runājam par ļoti maziem uzņēmumiem, mums ir jānodrošina, lai uh, tiem nebūtu jāziņo par katru sīkumu, tā kā tas ir jādara lielajiem uzņēmumiem. Paldies! Nu, kā lai es to visu izdaru? Kā mēs, lai pabeidzam sanāksmi um, uh, šajā laikā? To mēs apstiprinām ar koordinatoriem kopā, un tad jūs neievērojat uzstāšanās laiku. Un kā tad, lai es to visu daru? Balčītis kungs ir nākamais, bet mums drīz ir jābeidz. Es atvainojos. Paldies, priekšsādātāja kungs, godātais komisāra kungs. Jau tika uzdoti vairāk jautājumu, un uh, man arī satrauca tas, ka jūs pieminējāt uh, šo te direktīvu par uh, iepirkumu, ka tā ir jāpār, ka tiks pārskatīta 12. gadā bet e, jāskatās ir kāda mums ir pieredze Eiropas Savienībā kopš 2002. gada 15 miljārdu eiro, kas atradās bankās, e, e, nebija pieejami MVU. Jūs runājāt par tādu kā mazo un vidēju uzņēmumu aizstāvi par MVU kungu Kad, nu, cik ilgi vēl notiks diskusijas un kad tiks izteikti konkrēti priekšlikumi attiecībā uz MVU, lai mazie un vidējie uzņēmumi beidzot varētu uh, labi darboties? Deangelis kungs, lūdzu. Paldies, priekšsētāji kungs, paldies, komisāra kungs. Izteikšos ļoti īs, īsi, nevēlos um, aizvien pārāk daudz laika. Attiecībā uz maksājumiem mēs esam uh, pieņēmuši direktīvu. Es domāju, ka vajadzētu būt kādai iniciatīvai, kura atbalsta šīs direktīvas īstenošanu, jo es zinu, ka ir šis 24 mēnešu periods, bet uh, MVU ar uh, skaidrs naudas problēmām tam būs, uh, tam būs uh, problēmas ar kredīti iegūšanu. Un šis posms ir pārāk garš. Tāpēc es domāju, ka mums ir jāmudina uz direktīvas īstenošanu un attiecībā uz instrumentiem, kādus mēs varam izmantot, lai veicinātu e, pieeju tātad e, administrācijai, tad administrācija strādā e, citā tempā nekā biznesa pasaule. Un tu, tur ir jārīkojas ļoti specifiski. Un, un trešais jautājums Ir ļoti svarīgi mudināt, eh, veicināt tātad eh, jaunu uzņēmēju iesaistīšanos. Tas nodrošinātu eh, šo te kontinuitāti šajā jomā. Jā, un, un, un tātad, ja uzņēmējs um, atsakās no sava uzņēmuma, tad, eh, tad uzņēmuma vairs nav, tāpēc mums ir jāiesaist jauni cilvēki šajā mm, jomā. Butikofer kungs, lūdzu. Eh, es varbūt neizteikšu komentārus, bet gribētu lūgt, ka ja nākotnē ir tikpat maz laika, tad varbūt jūs varētu parūpēties, ka debašu sākumā viens no katras politiskās grupas varētu izteikties, jo citādi tas nav īsti taisnīgi. Jā, tas ir jautājums, vai es varu uh, tiešām nodrošināt taisnīgu situāciju, vai tomēr eh, tas ir katra paša ziņā to darīt. Varbūt jūs tomēr gribētu uzdot jautājumu. Es gribēju paust divas domas. Pirmkārt, ir skaidri redzama problēma dalību valstu līmenī mazās uzņēmējdarbības akta kontekstā. Un šeit mums ir jādomā, kā varam izdarīt spiedienu uz dalību valstīm, lai tās uztvertu šo aktu nopietni. Otrkārt ir virkne jautājumu, par kuriem es domāju, ka ir labas idejas tajā, ko jūs piedāvājat komisāru kungs, bet uh, daudz kas arī trūkst, piemēram, par starta kapitālu trūkst šī te ideja par angel investment. Uh, Eh, valsts eh, iepirkums MVU būtu vairāk jāuzsver eh, zinātnieku izmantošana, kas aizceļo no Eiropas. Un uh, mums parlamentā te ir bijis daudz ambiciozāku pieteikumu. Sartorī kundze, lūdzu. Presidente. Priekšsēdētājkungs. Man ir tikai 30 sekundes. Varu uzdot komisāram jautājumu par vi vienu lietu. Attiecībā par uh, eh, fokusu debatēs uz jautājumu par uh, biznesu gan šajās komitē, šajā komitejā, gan jūsu uh, nozarē. Es domāju, ka tad, tad parlamentā uzsvars vairs nav uz rūpniecību, bet uz citiem aspektiem. Un jūsu priekšlikumi par uh, eh, SBA, es tur redzu, ka tur ir potenciāls atgriezt lietas tā, kā tās bija. Mums ir jāskatās uz papildus noteikumiem, lai sasniegtu vienkāršošanu. Es domāju, ka tā, tas, tam vajadzētu būt mūsu uzdevumam. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, eh, komisāra kungs, eh, ka. Uh, kā iesniedzāt, kā, kā iepazīstināt ar šiem te interesantiem priekšlikumiem. Tad es apsveicu arī Kaili kungu ar viņa jauno posteni. Man ir specifisks jautājums. Maza uzņēmuma veiksme ļoti bieži noved pie tā, ka uzņēmums kļūst par vidēju izmēru uzņēmumu. bet bieži vien mazi uzņēmumi tiek sodīti par to, ka viņi eh, ir mazi, viņi tiek sodīti ar darba likumiem. Tad kļūstot par, eh, kļūstot par vidēji eh, lielumu uzņēmumu var būt ļoti sarežģīts process. Vai arī, pieņēma, pie, piemēram, nodokļu likumu kā tādi šie nodokļi, nodokļi ir tādi, ka, vi, ka mazās, eh, mazie uzņēmumi tiek sodīti par to, ka tie ir mazi. Un mans specifiskais jautājums ir šāds komisāram. Ko komisija plāno darīt, lai šī pārēja no maz, mazas uz vidējas, uh, vidēju uzņēmumu būtu, uh, tad, tad būtu veiksmīga, nevis, nevis kā tas būtu kā sots. Protams, ir jās. Protams, daudz šķēršu, kas uh, neļauj uzņēmumu kļūt lielākiem. Paldies, priekšētāji kungs. Paldies, komisāra kungs. Uh, Es ļoti priecājos, ka jūs eh, sākāt savu runu ar to, ka nepastāv konflikts starp eh, vidē draudzīgu un rūpniecībai eh, draudzīgu un izēvielu iz, iz, izmantošanu Eiropā. Mēs varam izmantot savus resursus, tāpēc ka Tajā pašā laikā jūs vēlāk pieminējāt to, ka ir jāmaina noteikumi, un tad jūs minējāt 2020 stratēģiju. Tas ir klasisks konflikts, kas mūs attur no ilgspējas iz, iz, izmantošanas attiecībā uz vidi, un tajā pašā laikā kļūt par eh, konkrēt spējīgām rūpnieciskām valstīm. Es jums vēlējos pajautāt, vai jūs tiešām nopietni domājat, eh, ka mums eh, ir tad, jāizmanto šis konflikts, lai spētu darboties. Merkis kungs, paldies. Tad, tad resursu efektivitāte tiks Uh, sīkāk aprakstīta ceļa kartē un ir vairāk instrumenti, kas ir minēti šajā ceļa kartē. Un šis te paziņojums par izē, izēvielām, kā tas ir saistīts ar Romā. Un es lielā mērā atbalstu jūsu iniciatīvu par uh, izēvielām, kā jūs zināt. Es domāju, ka tā ir ļoti laba doma, ka mums ir pašiem savs modelis, kā uh, Eh, kā darboties ar izēvielām, vai, vai tas ir eh, starptautiskā vai Eiropas līmenī, bet kāda ir instrumenti, kādus jūs ierosinātu, jo sevišķi attiecībā uz trešo pīlāru, kāda ir instrumenti attiecībā uz resursu efektivitāti, vai tie. Eh, vai uz tiem būs atsauce šajā ceļakārtē? Un es domāju, ka tas, kas nav minēts, Eh, izēvielu iniciatīvā ir efektivitātes, eh, resursu efektivitātes aspekts, un es domāju, ka es lielā mērā eh, atbalstu to, ka jūs esat iekļāvis biomateriālus, jo ja mēs aizstājam šos trūkstošos materiālus, mums ir nepieciešams šie biomateriāli, un vai jūs vairāk mums varētu paskaidrot, kāpēc jūs esat runājat par abiem materiālu veidiem? Paldies! Paldies, komisāra kungs. Es tagad nemaz neuzdrošinotījos lūgt uh, atbildēt uz jautājumiem. Uh, varbūt jūs varētu censties tomēr piecu vai sešu minūšu laikā izteikties un pārējo rakstiski. Tad jūs būtu gandrīz valu, vado, varons. Paldies! jūs izskatās, ka jūs man esat uzaicinājuši vakariņām. Jo izskatās, ka mēs šeit būtu līdz eh, pusnaktī, man vajadzētu atbildēt visiem jautājumiem. Bet, eh, nopietni runājot, man es, liels prieks dzirdēt šos jautājumus, un īsumā es vēlos eh, koncentrēties uz dažām lietām, kuras jau minēju savā prezentācijā attiecībā par politiskajām vadlīnijām. Lai atbildētu Sartorī kundzes jautājumu, man prioritāte ir uh, atgriezt Eiropas politikas eh, sirdī šādu spēcīgu mm, reālu darbību. Pēc eh, gadiem eh, ilga laika, kad uz, uzmanība ir tik veltīta tikai veltīta finansēm un bankām, es vēlos pievērsties reālajai e, ekonomikai, uzņēmumiem un, un rūpnīcām. Un, protams, ka mēs uh, aplūkojam eh, nepiesārņojošu rūpniecības modeli. Un tikai šādi rīkojoties, mēs eh, varam ievērot Lisabonas līgumu, kurā, eh, kurš ir balstīts uz sociālu tirgus ekonomiku. Tad tirgus pamatā ir uzņēmumi un rūpnīcas, un, un tad ir jārada jauns darba vietas, īpaši jauniem cilvēkiem mums ir. Uh, jāpārskata uzņēmē darbības sistēma, kurā pastāv iespējas ja, jauniešiem. Lai viņi nestrādātu tikai ministrijās un administrācijā. Viņiem vajadzētu kļūt arī par jauniem uzņēmējiem. Mums jau ir Erasmus programma, programma jauniem uzņēmējiem, kur tiks īstenota. Un mums ir jāpalīdz veicināt arī uh, tad uh, tad mums ir jāpalīdz uzņēmumiem izdzīvot uh, ar kredītu palīdzību. Uh, tad šie ir punkti, uh, par kuriem daudz no jums runāja, kā Vidalkungs, Karvaļo kundze un tā tālāk. Tad, tad šīs lietas ir mūsu ziņojuma cent, centrā, pat pirms SBA pārskatīšanas, jo, kā jūs zināt, tad Pagājušajā nedēļā parlamentā tika eh, pieņemts eh, ziņojums eh, par MVU finanšu fórumu, kur vairākas iesaistītās puses arī parlaments bija iesaistīts. Un, uh, fóruma sanāksmē bija arī eh, parlamentā lo, eh, deputāti. Un tad mēs vēlējāmies rast risinājumu saistībā ar finansēšanas grūtībām. Es minēju eh, pieeju un to, kā banku sistēmu var tikt izmantot, lai nodrošinātu to, ka mēs e, sniedzam atbalstu maziem vidējiem uzņēmumiem. Tas ir ļoti svarīgs problēmas, kuras ir jārisina, tāpēc, ka e, tad pastāv tās problēma kopums starp e, Eiropas investīciju banku un finanšu institūcijām, un mums ir jānodrošina tas, ka kredīti ir pieejami. Un varbūt daži no jums jau zina ka Londonas eh, eh, bieži ir izrādījis lielu interesi par finanšu investīcijām eh, mazo vidēju uzņēmumu labā. Ņemot vērā šo interesi, es lūdzu biežas direktoram pievienoties šim MVU finanšu fórumam un nākamajā sanāksmē, kura būs pēc dažām dienām, mēs eh, arī eh, tiks, eh, tiksimies ar pārstāvjiem no Londonas biržas. Un mēs tad runāsim par jautājumu, kas saistā, saistīta ar MVU finansēšanu. Tad fórums ir visiem atvērts. Un dokumentā atbildot uz video kundzes jautāto Mēs runājam par vien, vienkāršāku pieeju uh, fondiem un par uzlabotu garantiju sistēmu, lai būtu labāka uh, pieeja pamatkapitālam, pamatkapitāla finansēšanai. Mums ir nepieciešams strādāt arī pie vienkāršākiem, uh, vienkāršāks pieejas kredītiem un viens pieturas aģentūrām dalībvalstīs. Un cita tēma, par kuru mēs e, runāsim, tātad attiecībā uz atbalstu uzņēmējiem, lai atbildētu tieši uz šīm te uzņēmēju vajadzībām. Arī, arī tādiem uzņēmējiem, kur iespējams krīzes laikā ir zaudējuši savus uzņēmumus. Mēs esam ierakstījuši savā dokumentā, ka mēs e, plānojam sniegt otru iespēju e, uzņēmējiem. Uh, samazinot par 20 līdz 30, eh, tad stipri samazinot eh, laiku, ko, eh, kā tas ir veltīts bankrota procedūrai. Tad, ne, protams, cilvēkiem, kuri ir bankrotējuši krāpšanas dēļ, bet, bet, bet godīgiem cilvēkiem, kuri ir bankrotējuši krīzes dēļ. Tad, tad mēs cenšamies atvieglot šo procesu iesaistot eh, visas eh, iesaistītās puses un dalībvalstis, jo komisijā varbūt šajā ziņā nav uh, likumdošanas tiesību, kā attiecībā uz uh, novēlto maksājumu um, gadījumiem. Un es, kad es uh, iepazīstināju ar šo te SBA Romā, man, es jautāju Itālijas rūpniecības ministram uh, pātrināt uh, šo te procesu, un es runāju arī ar Lielbritānijas un Francijas uh, valdībām, un Vācijas valdību, un Bulgārijas valdību. Uh, š, ar, š, ar, tad ir pēdējais brīdis uh, pātrināt šo te procesu. Un attiecībā uz citām tēmām, uh, kas ir inter, internacionalizācija, kā mēs varam palīdzēt MVU izaugt attīstīties un kļūt konkrēt spējīgākām. Es domāju, ka e, komisija jau daudz ko ir izdarījusi, un mums ir vēl vairāk jāizdara strādājot kopās. Kopas ir veids, kā strādāt kopā ar inovā... E, izaicot inovācijas. E, Liela uzņēmuma un mazuzņēmuma strādā līdzās. Un mērķis būtu paaugstināt konkurētspēju vismaz starptautiskā līmenī, attiecībā uz MVU. Tad eh, MVU kļūs par eh, jaunas un inovatīvākas sistēmas daļu. Attiecībā uz inovācijām cits aspekts ir izglītība. Es esmu jau runājis ar Vasiliju komisāru par eh, lielākā pasākuma organizēšanu, kur, protams, būs iesaistīts arī parlaments. Tur tiks aplūkots eh, saistības starp eh, izglītību un uzņēmēju darbību attiecībā uz birokrātiju un tā samazināšanu. Šis ir temats, kurai pieskārās Nībērs kundze un arī citi eh, šo debašu laikā. Mēs paļaujamies uz visu uh, Eiropas tiesību aktu uzlabošanu. Mēs izm izmantojām MVU testu, lai pārbaudītu visus, uh, um, visu likumdošanas priekšlikumus, kādi ir nākuši no komisijas, un mēs vēlamies pārbaudīt arī ar dalībvalstu administrācijām. Mēs gribam garantēt to, ka MVU ir jāsniedz informācija tikai vienreiz, un mēs uh, vēlamies arī uh, tātad palīdzēt Eiropas direktīvu ieviešanā. Vienkāršošanas eh, piemērs eh, ir, ir saistīts ar eh, rīč regulu. Tātad tā ir mm, gan publicēta visās valodās, un mēs esam strādājuši pie tā, lai mazie uzņēmumi gūtu labumu samazinot reģistrācijas maksas par 60% eh, eh, maziem uzņēmumiem un par 90% mikro uzņēmumiem, kas viņiem ievērojami palīdz eh, šajos rīču regulas ietveros, un tas ir jau sevišķi svarīgi mikro uzņēmumiem. Arī attiecībā uz būvniecības produktiem, kā jūs zināt, tāpēc, ka jūs nesen par to runājāt. Tad attiecībā uz eh, citu jautājumu. Eh, pirms ķerot klāt pie jautājumiem par izēvielām, es domāju, ka esmu pilnībā atbildējis uz daudziem no jautājumiem, kuri tika uzdoti, bet, eh, ja es neesmu tomēr atbildējis, tomēr ir palicis viens jautājums CO2 emisiju samazināšana. Es nedomāju, ka līdz brīdim, kā, kamēr mums nebūs uh, globāls uh, nolīgums, uh, mēs varam lūgt Eiropas um, uzņēmumiem pārkāpt šo 20% robežu, tāpēc, ka tam būtu iespējas uz konkurētspēju visā sistēmā. Un, ja tātad Eiropas darba tirgus ir pārāk sting, pārāk nekustīgs, es tam piekrītu mums ir jādomā par nolīgumiem, kuri nav tikai uh, nacionālā līmenī, bet uh, ka tie ir arī vietējie līgumi. Un, ko teica Vidalkungs, tas tā ir pareizi. Dažkārt uh, uzņēmumi vēlas izmantot šo te kopu sistēmu, un tādas Eiropā ir 2000. Un tagad jautājums par izēvielām. Natūra 2000. Mēs par to, mēs necenšamies to apstrīdēt, mēs tikai cenšamies strukturalizēt īstenošanas noteikumus. Pati Natūra 2000 netiek mainīta. Bija jautājums par um, par uh, um, izēvielu ieguvi, mēs par to runājam, tiek paredzēta partnerība eh, inovāciju eh, paziņojuma īstenošanā. Un pirmais ir saistīts ar no, nu, sabiedrības novecošanos, mums ir jāuzlabo pilsoņu uz, uh, veselību, tad ir inovācija partnerība, kurai, uh, kur ir cieši saistīta ar otrreizēju uh, pārst, pārstrādi un tad izēvielu uh, aizstāšanu. Es e, ceru, ka daudzi uzņēmumi būs daļa no šīs inovāciju partnerības. Ir ļoti svarīgi veikt e, pētījumus šajā ziņā. kā piemēram redzemes eh, mums, eh, bet tas vēl tā ir daudz plašāka tēma, un es ceru, ka Eiropas parlaments eh, uzņemsies ļoti aktīvu lomu šajā jautājumā. Un attiecībā uz energoefektivitāti es domāju, ka Merkīs kundzes priešlikums ir tāds, kuras pilnībā varu pieņemt, un es centīšos garantēt to, lai mūsu inovācijas partnerībā mēs eh, pieskartos arī jautājumu par energoefektivitāti, bet tam, protams, ir ietekme uz eh, visām darbībām, kas ir saistīts ar izējuma materiāliem. Un runājot par izējumateriāliem, tas ir temats, kas vēl ir jādiskutē, un tas nekad nevarēs tikt noslēgts, jo šeit visu laiku kaut kas mainās. Uh, Un šeit ir eh, dažādas iniciatīvas, un tās visas būs jāsaskaņo noteikti ar parlamentu. Parlaments šeit varēs iesaistīties, eh, runājot par izēvielām. Noteikti vēl būs virkne debašu arī plenārsēdē par šiem jautājumiem, un tur jūs varēsiet eh, arī izteikt daudz konkrēts priekšlikums un drīz noslēgšu savu uzstāšanos, ko tad eh, mēs, ko parlaments tagad varētu konkrēti darīt. Es eh, pats eh, daudz esmu laika pavadījis kā deputāts, bet jūs varat darīt to, ko jūs vienmēr darāt, jūs varat izdarīt spiedienu uz padomi, mēģinot to ietekmēt. Parlamentam ir jāpanāk, ka viņa viedoklis tiek uzklausīts. Šita direktīva par maksājumu kavējumiem. Šeit jums vajadzētu izdarīt spiedienu, lai uh, neatrisinātie jautājumi tiktu atrisināti. Uzturēt šo spiedienu spēkā, kā jau es teicu, ja parlaments uh, būs modrs un uh, vidējos uzņēmums vienmēr aizstāvēs, tad arī man komisijā būs daudz vieglāk uh, par šo punktu runāt, bet priekšādātais kungs saka, ka man ir jābeidz. Sirsnīgs paldies jums, uh, komisāram kungs, paldies arī tūkiem, saka priekšsādātājs, un uh, Eh, lūdzu, dāmas un kungus, eh, laicīgi drīz pamest zāli, jo mums vēl būs koordinātora sanāksme. Tas būtu tiešām jauki, ja jūs varētu ātri iziet no zāles, lai mēs varētu sākt koordinātora sanāksmi. Paldies! You very much. Excuse me, but it's so much. Don't worry, don't worry. No, no. Next time, more time to be, okay? Thank you very much. Oh, Thank you very much. Congratulations. Thank you.